Right, good morning, everybody. Labrīt visiem! Man tiešām ir liels prieks redzēt agros rīta putniņus šeit. Es pa ceļam aprunājos ar eh, transporta komitejas priekšsēdētāju, un eh, viņš eh, teica, ka arī viņa grupā cilvēki nāk tā ļoti um, saulaicīgi, ja ir jābalso par daudzām lietām. Uh, Tātad mēs tagad sāksim ar septīto darba kārtības punktu, kas paredz viedokļu apmaiņu ar referentu par budžetu. Um, refer, atzinuma autori ir Ashley Fox. Uh, Autors ir Ashlīs Foks, uh, dosim vārdu viņam, komentāriem, un pēc tam es došu vārdu galvenajam referentam Lavijas kungam. Un pēc tam došu iespēju izteikties visiem, kas to vēlas, un es redzu, ka šeit ir daži cilvēki vismaz klāt, kas labi pārzina budžeta lietas, tā kā es pie, paredzu, ka mums būs arī reāla viedokļa apmaiņa. Vārds Ešlijam Fokskungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir liels prieks runāt eh, tik daudzu cilvēku auditorijai šorīt no rīta. Es gribētu sveikt Lavijas kungu, jums eh, patiešām ir neapskaužams uzdevums. Tas ir eh, eh, nožonglēt visas šīs dažādās prasības, kādas ir komisijai, dalību valstīm un parlamenta, Eiropas parlamenta deputātiem. Es vispirms parunāšu par galvenajiem principiem, kam vajadzētu būt budžetā, un tas ir, es uzskatu, ka Eiropas Savienības budžetām ir jāats, jāsaskan ar tiem taupības pasākumiem, ko realizē dalība valsts, jo būtu pilnīgi nepamatot, ja Eiropas Savienība pieprasītu izdevumu palielinājumu laikā, kad mūsu nodokļu maksātāji redz, ka nodokļu nasta pieauga, bet publiskie pakalpojumi sarūk. Un kad tiek norādīts dažām Eirozonas valstīm un tiek norādīts, drastiski samazināt eh, to izdevumus, es domāju, būtu pilnīgi nevietā Eiropas Savienības eh, institūcijām iet pretējā virzienā. Ideālajā variantā es uzskatu, ka Eiropas Savienības budžeta apmēri būtu jāsamazina. Kaut arī es saprotu, ka diez vai šāds priekšlikums eh, vai šajā komitejā, nec arī uh, plenāra sesijā saņems uh, vairākumu atbalstu. Es ierosinu Lavijas kungām iesaldēt budžetu reālajā izteiksmē. Tas nozīmē nepalielināt to vairāk nekā reālā inflācija. Kaut arī es teicu, ka mans personiskais viedoklis būtu, ka mēs varētu sasniegt arī kaut ko ambiciozāku. Kas attiecās uz ekon atbildības sfēru, es esmu pārliecināts, ka ir daudz deputātu, kur vienmēr varētu apgalvot, ka viena vai otra organizācija ir pelnījusi vairāk līdzekļu asignējumu, lai realizētu tā ar likumu noteiktās prasības. Tas ir, lai labāk regulētu bankas vai apdrošināšanas uzņēmumus. Mēs vienmēr varētu atrast pamatojumu iztērēt vairāk naudas mūsu projektiem un varētu būt, ka ekon budžeta. Pozīcijās ir atsevišķas organizācijas un iestādes, kas tiešām ir pelnījušas lielāku finansējumu. Un es domāju, ka gadījumos, ja deputāti konstatēja šādus gadījumus, tad tas būtu jālīdzsvaro ar samazinājumiem citviet. Tas nozīmē, ka mūsu komitejas eh, budžeta pieprasījumam ir jāpaliek iepriekšējā līmenī. Tas nozīmē, ja mēs palielinam finansējumu kādās atsevišķās uh, apakšpozīcijās, tas nozīmē, ka ir jāsamazina finansējums citviet. Lavijas kungs, es devu jums vielu pārdomām un es gribētu aicināt kolēģus uh, censties samazināt savu vēlmju sarakstu. Paldies! Lavijas kungs, lūdzu. Paldies eh, Foksa kungām par šīm galvenajām norādēm. Un kaut arī, teiksim, ir šī garā procedūra, es eh, gribētu norādīt, ka mēs būsim aizņemti ar šīs procedūras eh, realizēšanu visu gadu. Es lūdzu atļauj piedalīties eh, visās eh, ekonomikas komitejas sēdēs, lai iepazīstinātu ne tikai ar budžeta vadlīnijām, bet lai es varētu vērst jūsu uzmanību arī uh, uz tādām lietām, uh, kas uh, ir svarīgi mums visiem ja mēs gribam tiešām rūpīgi izvērtēt budžeta vajadzības. Patiesībā 2013. gada budžets ir pēdējais laika uh, finanšu periodā no 2007. līdz 2013. gadam. Un šādā uh, daudzgadu finanšu ietvarā uh, virzoties uz priekšu, tas nozīmē, ka perioda beigās pieaug maksājumu pieprasījumi, jo tas sakrīt ar kopienas programmu noslēguma termiņu. Jo, piemēram, Eh, pētniecības programmas, reģionālās attīstības programmas. Eh, tās ir programmas, eh, kuru periodu, finanšu periodu sākumā tiek identificētas saistības, bet periodu beigās ir jāveic maksājumi pret šīm saistībām. Tā kā tas, ko Foksa kungs norādīja par taupīgu budžetu, protams, ir pamatoti un pareizi. Mums ir jāsagatavo tiešām taupības laiku projekts. Tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam pievienot jaunus izdevumus, kas neatbilst mūsu prioritātēm, bet tajā pat laikā mums vajadzētu atcerēties, ka komisija ir uzņēmusi zināmas saistības šī finanšu perioda sākumā, un tagad ir jāveic maksājumi. Un mēs zinām, uh, ka eh, patreiz maksājuma pieprasījumi ir uzkrājušies 207 eh, miljonu eiro apmērā, un šīs saistības tiešām ir jāpilda. Mēs nedrīkstam no, eh, to aizmirst. Tātad, lai dotu jums zinām priekšstatu par to, kāda ir situācija es parādīšu jums grafiku, kurā mēs redzam maksājumu pieprasījumus no dalību valstīm pēdējā gada laikā. 2011. gada decembrī dalību valsts iesniedza maksājumu pieprasījumus 15 miljārdu eiro apmērā un komisijas rīcībā bija tikai 5 miljārdi, līdz ar to palika 10 miljārdu eiro deficīts, kas tika pārnests uz 2012. gada budžetu. Šāda situācija eh, nozīmē to, ka mēs varētu uh, noslīgt milzīgā maksājuma pieprasījuma vilnī 2012. gadā. Atsevišķās budžeta pozīcijās, kas saistīts ar reģionālo politiku, maksājuma apropriācijas 2012. gada budžetā būs nepiepiekams, lai izpildītu uzņemtās saistības. Tieši šī iemesla dēļ mēs esam aicinājuši komisiju būt realistiskiem, uh, un sagatavojot budžetu projektu, ar ko tā iepazīstinās mūs 25. aprīlī. Tādēļ esam lūguši komisiju ļoti rūpīgi noformulēt prognozes. No otras puses, Mēs esam norādījuši arī uz uh, atsevišķām budžeta pozīcijām, kas ir īpaši svarīgas atsevišķām komitejām, jo, ko Ashley Fox kungs norādīja, tas ir, ka ja mēs vēlamies palielināt finansējumu atsevišķās budžeta pozīcijās, tad mums ir jāspēj atrast iespējas samazināt šo finansējumu citviet. Mēs nevaram vienkārši, kā to esam pieraduši Eiropas parlamentā, pieprasīt papildus finansējumu, neparādot eh, tās pozīcijas, kurās ir iespējams ies, ietaupīt. Tā kā es gribētu lūgt eh, specializētās komitejas, ne tīpaši mm, ekonomikas un monetāro lietu komitejas, sagatavot ļoti atbildīgas finanšu prognozes nākamajam budžetām, lai katra no prioritātēm tiktu Uh, finansēta adekvāti, tajā pat laikā piedāvājot iespējas arī atsevišķās pozīcijās šo finansējumu samazināt, jo, kā jau tik norādīts, mums ir nepieciešams sagatavot taupīgu prātīgu budžetu, bet tajā pat laikā ir jādomā par atsevišķu jomu attīstības veicināšanu, tas ir izaugsmas un nodarbinātības palielināšanu. Un it īpaši jādomā par jauniešu nodarbinātības palielināšanu, līdz ar to tās budžeta pozīcijas, kas tieši ir saistīts ar mans minētajiem aspektiem, tur finansējums būtu jāpalielina. Jāsaka, Eiropas Savienības budžets ļauj mums virzīt mūsu izvēlētās prioritātes. Protams, mēs nevaram atrisināt visas Eiropas Savienības problēmas, bet tomēr vismaz atvieglot situāciju. Paldies! Žāns Pauls lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs Kunce. Jāsaka, ka man īpaši neaizrauja budžeta jautājumu, jo varētu rasties iespējas, ka e, mēs kā buru mākslinieki no cepures izvēlkam zaķi. Mēs it kā paskaidrojam no sākuma, kas būs, bet pēc tam tas zaķis, ko izvēlkam no cepures, ir pavisam citādāks nekā iepriekš esam stāstījuši. Uh, Es eh, esmu vadījis eh, nelielu pašvaldību iepriekšējos 20 gados, un mēs nekad neesam palielinājuši um, izdevumus, neesam palielinājuši nodokļus, un tajā pat laikā neesam nekad nonākuši parādos, un es esmu teicis atkārtoti ievēlēts mm, šīs pašvaldības vadītāja amatā. Mēs nedrīkstam spēlēt uz publiku. Mēs zinām, ka neviens finanšu lēmums netiks pieņemts nec eh, pirms vēlēšanām Francijā, nec Vācijā. Tā kā mums ir jā, jāapzinās to, ka mums ir jārīkojas atbildīgi. Tas nenozīmē, ka mēs eh, nedrīkstam pieprasīt lielāku finansējumu. Nē, mēs to drīkstam darīt, mums tikai ir jābūt konsekventiem. Nevar valstu un valdību vadītāji uh, Eh, pieprasīt Eiropai risināt veselu rindu uzdevumu un tad eh, pieprasīt Eiropas Savienības eh, finanšu līdzekļu iesaldēšanu līdz 2020. gadām, jo mēs runājam par budžetiem, kas ir izšķiroši svarīgi, un uh, manā uh, vismīļākā tēma - tulki. Eh, visur tiek pieprasīts eh, samazināt finansējumu tulkošanai. Jā, mēs varam racionalizēt sistēmu, bet mēs nedrīkstām. Uh, eh, zāģēt zārus, kur sēžam. Mēs nedrīkstam šajā demokrātiskajā institūcijā mazināt šo demokrātijas aspektu, kad mēs katrs varam izteikties um, savā dzimtajā valodā, saņemt informāciju dzimtajā valodā. Tā kā mēs nedrīkstām noteikt noteikumus uzraudzības iestādēm un pēc tam nedot tām naudu normālai funkcionēšanai. Un eh, var izrādīties tā, ka eh, tiks nogriezta nauda tulkošanai, un tad debatēs varēs piedalīties tikai tie, kuri prot runāt angliski. Tas nozīmē, ka debatas parlamentā tiks kā demokrātisks uh, instruments pilnīgi iznīcinātas un izskaustas. Dalība valstis vairs nevar aizņemties, bet Eiropa nav bankrotējis, līdz ar to Eiropa var aizņemties līdzekļus, lai finansētu investīcijas. Bet, lai aizņemtos, ir nepieciešams budžets, kas atspogļo to, kā jūs grasties e, parādus atmaksāt. Katrā ziņā mums ir jāraugās, lai budžets tiktu prātīgi pārvaldīts, bet ja Eiropai nebūs pietiekams budžets, tad mēs nevaram domāt arī par izaugsmu. Veiksim samazinājumus tajās jomās, kas tiešām ir um, bezjēdzīgas. Cik daudz misijas uh, ir bijušas pilnīgi liekas un bezjēdzīgas, tāpat konsultantu uh, ziņojumi, kas maksā milzīgu naudu, bet neviens tos nelasa. Mm, dažāds aprīkojums, kas nekad netiek izlietots. Kā es teicu, es esmu neliels pašvaldības mērs, bet es zinu, kā pārvaldīt savus naudas līdzekļus. Es domāju, mums būtu jābūt ļoti piesacīgiem rīkojoties ar savu naudu. Paldies! Thank you. <clears throat> Ole. Ole, lūdzu. Tack så mycket för ordet. Och, eh... Paldies par man doto vārdu. På de områdena man kan, men också tillse, tillser att, att det vi har fattat. Šķiet, ka ir labs līdzsvers. Ir labi beigt ietaupījums tur, kur tas ir iespējams, bet tāpat laikā mums ir jāpieņem tāda lēmuma, kuras ir iespējams īstenot dzīvē. Divi principi un div, divas prioritātes, kas te būtu jāievēro. Es domāju, ka ekonu komentējai vajadzētu pieturēties pie šīm prioritātēm. Pirmkārt, mums ir jāraukās, lai Eiropas iestādēm būtu nepieciešamais finansējums, lai savu darbu paveiktu veiksmīgi, jo šobrīd līdzekļu nav pietiekamā daudzumā. Šī problēma ir jāatrisina. Ieviešot jaunu likumdošanu, Faktiski Eiropas iestādes ir uh, ieguvušas lielāku atbildību un līdz ar to budžetam būtu jāiet ar to kopsolī. Ņemot vērā, ka pilnvars pieaug, būtu jāpieaug arī attiecīgi finansējumam. Nu, piemēram, ja mēs runājam par jaunajām iestādēm, kas ir izveidotas, lai veicinātu finansiālo stabilitāti Eiropā, tad arī šajā ziņā ir nepieciešams tās apņot ar pietiekamu lielu budžetu. Runājot par eh, ekonomikas un finanšu ģenerāla direktorā, tad ir tāpat jāraugās, lai, būt, lai tā rīcībā būtu pietiekami daudz līdzekļu, lai efektīvi pildītu uzdevumus. Plāna nākamajam gadam sešu normatīvo aktu pakotni, divu normatīvo dokumentu pakotni. Nākamgad ir ļoti konkrēta plāna attiecībā uz visiem šiem likumdošanas aktiem. Un tāpēc jādomā arī par budžetu. Jāraugās, lai komisija varētu efektīvi paveikt savu darba daļu tā, kā tas ir bijis ieplānots. Sākotnēji, es domāju, ka mums vajadzētu arī domāt par Eiropas statistikas attīstību. Piemēram, ir tāda programma, ar kuras palīdzību notiek cīņa pret izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas, un es domāju, ka jāturpina šī cīņa. Krīze ir parādījusi, ka mums ir jātīst statistikas sistēmas un jāaptver plašāks uh, lauks nekā šobrīd. Tā kā es domāju, ka mums ir jābūt ļoti konsekventiem attiecībā uz to, kā piešķiram finansējumu. manuprāt, mums ir potenciāls eh, cīno, cīnīties pret nodokļu nemaksāšanu, bet šajā ziņā ir jāsadarbojas. Es ar nepacietīgi gaidu konstruktīvu darbu tuvāko mēnešu laikā, un es ceru, ka mēs panāksim labus rezultātus un visu uzņemsimies atbildību. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, kādi ir šīs krīzes cēloņi. Un uh, atbilstīgi jāfinansē tās uzraudzības iestādes, ko mēs šobrīd veidojam. Un mums ir jārīkojas tagad, lai atdzīvinātu ekonomiku. Šīm iestādēm ir jābūt spējīgām darboties, jo citādi nebija jēgas tās izveidot. Paldies! Paldies! Anna Alde vārdā, lūdzu. Thank you very much. Uh... Paldies! Es domāju, ka Lavijas kungs ļoti labi pastāstīja mums. Uh, to, ka Eiropas Savienības budžets darbojas. Un šajā posmā, kad beidzas septiņgad iepriekšējais programmēšanas periods, maksājumi pieaug, mums ir neapmaks, neatmaksāts maksājuma pieprasījumi, un tāpēc ir ļoti būtiski saprast tās sistēmas. Šķiet, ka finanšu ministri paši neizprot tās sistēmas, ko paši ir radījuši un nevēlas maksāt rēķinus. Konkrēti runājot par ekonu budžetu, es ļoti lielā mērā piekrītu tam, ko sacīja Gozes kungs un Ludvigsona kungs. Protams, mums ir jāgarantē, lai uzraudzības iestādes būtu atbilstoši finansētas, lai ja, tās varētu pildīt savus uzdevumus, un šīs iestādes saņem aizvien vairāk uzdevumu. Un man ir jāsaka, ka Ja mēs ekon komitejas budžeta ietveros varētu atrast līdzekļus, ko varētu ietaupīt, tad mums būtu ļoti sarežģīta situācija, jo mēs esam saņēmuši ļoti mazu budžeta daļu, un, kā es atceros, daļu no aģentūrām, no šīm te uzraudzības daļām, tās ir tikai dažas subsīdijas, seps e un citām organizācijām. Tā kā es domāju, ka šī komiteja atrodas tādā īpašā situācijā, un līdz ar to mums būs grūti atrast, kur ietaupīt. Un parasti tad, kad parlaments diskutē par budžetu, mēs veicam pārskatu komiteja līmenī par, par, par aģentūrām, jo, protams, ir nepieciešams regulatorās aģentūras, kuras ir spējīgas darboties. Es domāju, ka Foks kungam arī vajadzētu par to padomāt. Nu, ja vien viņš nav burvis, tad viņam būs ārkārtīgi grūti atrast liekus līdzekļus mūsu budžetā, lai ietaupītu. Es piekrītu Ludvigsam kungu teiktajam attiecībā uz komisijas budžetu. Viņi spēja izpildīt, lai viņi spētu izpildīt savus uzdevumus. Mēs redzam, ka komisija cenšas izpildīt to solījumu, ko viņi paši sev ir devuši, samazināt administratīvos izdevumus par 5%, un viņi jau to ir sākuši darīt. Bet zināmās jomās viņiem ir uh, jāpalielina budžets, un citās jomās atkal jāsamazina. Tas ir tāds uh, labs vingrinājums, bet tajā pat laikā mums ir jāapzinās un ar bažām jāraugās uz to, uh, lai viņi neizstrādā tādu budžetu, ka nespētu vairāk izpildīt savas saistības. Viņiem ir nepieciešams sniegt rezultāts gan kontrolas ziņā, gan statistikas jomā. Paldies. Paldies, Sven, lūdzu. Oh, Ole, oh, you want to intervene, yes. Ole, jūs vēlējāties vēl ko teikt? Jā, paldies. Es atvainojos, ka vēlos vēlreiz izteikties. Uh, bet man ir jāiet projām, diemžēl, un es nevarēšu noklausīties debats līdz beigām, bet man ir jāpiedalās balsojumā, lai gan es esmu ļoti ieinteresēta šajās debatēs. Es noteikti atgriezīšos. Paldies, ka pastāstījāt par to. Tagad Svenam vārds, lūdzu. Paldies par to, ka mēs eh, šo viedokļu apmaiņu rīkojam tagad agri, jo nu, tādā veidā mēs varēsim izvēle, izvairīties no sarežģītām diskusijām beigās. Ekon ir ļoti ierobežota atbildība. Mūsu daļa no budžeta nav liela. Lielās problēmas un lielās cīņas par izmēriem, apjomiem, par eh, tēriņu jomām, kas nav efektīvas, tās būtībā neskar ekon budžetu ir ļoti liels problēmas attiecībā uz to, kā Eiropa tērē naudu. Mēs daudz naudas tērējam neilgtspējīgām politikām. Es piekrītu zināmā mērā tam, kas tika teikts iepriekš. Mēs tērējam naudu tādiem ražošanas veidiem un līdzekļiem, kas nesaskan ar vīdas mērķiem Eiropas Savienības 2020. gada stratēģijā. Ja mēs paraugamies uz lauksaimniecības budžetu, tad šeit ir jāizdara zināmas izmaiņas. Tas pats attiecas uz pētniecību, tas pats attiecas uz daļu no struktūra politikām, to mēs zinām, bet tā nav mūsu galvenā problēma. Uh, Ja ir arī kaut kāds uh, ekona aspekts, tad ir jāpajautā, vai tēriņi citās jomās ir efektīvi no ekonomikas politikas viedokļa. Tā būtu vērtīga diskusija. This would be a valuable discussion. Šādas diskusijas būtu liederīgas, bet visā citādi es domāju, ka ekon budžets gan nav tā īstā vieta, kur uh, cīnīties un mēģināt izkrot šīs vecās cīņas pār vai pret valdību tēriņiem vai Eiropas Savienības tēriņiem dažādās aģentūras mēs esam apsprieduši šeit vairāk kārt un šīs aģentūras tiek stiprinātas un to darbs tiek īstenots um, ar mūsu palīdzību. Es domāju, ka šīs aģentūras sevišķi uzraudzības jomā ir laba investīcija Eiropā, un ja tām agrāk būtu bijušas vairāk pilnvars, un ja tāds būtu eksistējušas, tad uh, krīze būtu izmaksājusi mazāk, un tāpēc varbūt ir nedaudz ironiski lūgt uh, samazināt budžetu Eiropas finanšu uzraudzības iestādēm. Uh, Un ja to vēl lūdz kāds, kurš eh, tik ļoti, kurš nāk no valsts, kas ir dziedus eh, no sliktas uzraudzības, un es domāju, ka mums šo domu vajadzētu atkārtot vēl un vēl. Vēl jau vairāk. Šī komisija ir vairāk kārt lūgusi, lai aģentūrām būtu pietiekami daudz līdzekļu, lai tās spētu izpildīt savus uzdevumus, kurus mēs tām esam uzlikuši ar likumdošanu. Tā kā mums šeit būtu jābūt konsekventiem divos līmeņos. Pirmkārt, mēs nevaram ar likumdošanu uzlikt eh, aģentūrām, uzraudzības aģentūrām eh, vairāk pilnvaru, vairāk uzdevumu un pēc tam atņemtām līdzekļus un līdz ar to kvalitatīvs darbinieks. Es domāju, ka mums ir jābūt konsekventiem un otrkārt mums ir jābūt konsekventiem arī tajā ziņā, ka runājot par budžeta apjomu Mēs ļoti daudz esam strādājuši krīzes komitejas ietvaros. Volfs Klīns bija šīs komitejas priekšsēdētājs un parlamentam bija arī ļoti spēcīga nostāja attiecībā uz budžetu. Es domāju, ka mēs nedrīkstam aizmirst to, par ko jau esam vienojušies. Es eh, mūdinu vēlreiz atcerēties mūsu labo sadarbību ar referentu un eh, referentam nevajadzētu darba centrā likt savus eh, uzskatus, bet gan labo sadarbību un parlamentu nostāju. Jurgen, lūdzu. Paldies, Šaron. Visumā es varu atbalstīt to, ko iepriekšējā runātāja sacīja. Pirmkārt, es uzskatu, ka katrs, eh, katra iestāde no likuma viedokļa tai ir eh, jārīkojas eh, taupīgi un ekonomiski ar savu budžetu. Pat ja, ja mēs runājam par izdevumiem, piemēram, ja mēs runājam par lauksaimniecības izdevumiem, mēs, mēs varam to kritizēt, bet es domāju, ka te visam ir arī savs politiskais pamats, jo te ir runa arī par uh, pārtikas uh, nodrošinājumu, teiksim, pēc otrā pasaules kara situācija bija pilnīgi savādāk, tagad viss ir mainījies, bet es eh, gribētu teikt, ka mēs nevaram rīkoties patvaļīgi. Varbūt es gribētu norādīt uz to, ka kopumā Eiropas Savienības budžets sastāda 1% no Eiropas Savienības IKP, un tas jau nemaz nav daudz. Uh, Un nu, tā gan ir liela summa, bet ja mēs raugamies uz Eiropas Savienības ekonomikas apjomu, tad tas nemaz nav tik daudz, tad šie līdzekļi nav tik lieli, un tā kā es domāju, ka tie tomēr tiek tā, tā saprātīgi tērēti. Un vēl es gribētu uzsvērt to, ka Tālāk Eiropas Savienības paplašanāšanās ir gaidām tuvākajā laikā, un raugoties uz to, ka vasarā mums pievienosies Horvātija, līdz ar to būs nepieciešama uh, reģionālā uh, palīdzība, un tomēr vajadzēs izlīdzināt situāciju, un līdz ar to. Un kopš 2004. gada Eiropas Savienība ir uh, ļoti lielā mērā paplašinājusies, un to visu vajadzētu ņemt vērā. Ja es pareizi saprotu, tad dalība valstu uh, budžeti ir pieauguši daudz lielākos apjomos nekā ir pieaudzis Eiropas Savienības budžets, un tā kā mēs nevaram tagad iet pie dalību valstīm un teikt, ka vienkārši vajag vairāk naudas. Un es domāju, ka, ka bet es domāju, ka tā arī būtu jādara, jo, jo daudzās jomās Eiropas Savienībai tik tiešām ir vajadzīgs vairāk naudas, un es arī to atklāti sacītu. Par uzraudzības iestādēm te daudz, kas jau tika pateikts, es varu tikai vēlreiz pasvītrot. Uh, Manuprāt, uzraudzības iestādes ir nevis izdevumi, bet gan investīcijas, un uh, to uzdevums ir uh, panākt to, lai uh, tādas izmaksas, kādas radīja krīze, lai no tādām varētu turpmāk izvairīties. Jā, es domāju, ka tas arī viss, ko es gribēju sacīt. Es negribētu vairāk vilkt garumā. Es ceru, ka mēs ekon varēsim vienoties par to, lai komiteja iestātos par eh, skaidru budžeta stabilizēšanu. Paldies! Paldies! Tagad mēs esam jau aizņēmuši laiku, kurā būtu jau jārunā par kapitāla prasībām. Viki, runājot par budžetu pēdējo dažu gadu laikā, es esmu, es esmu priecīga, ka tagad finanšu gadā mēs jau tā daudz agrāk ķeramies pie šī procesa, jau kaut kad jau iepriekš šie, šī darbība notika tuvojoties vasaras eh, sezonai, un līdz ar to mēs nevarējām tik centīgi strādāt, un līdz ar to mēs eh, nevarējām tik daudz eh, tikties un runāt ar tiem, kas ir atbildīgi par budžeta tērēšanu. Es domāju, ka šo laiku var tā ļoti viedi izmantot, mēs vair, daudz vairāk varam iedziļināties tajās jomās, kas mums rāda bāžas, tīpaši par to, vai varētu atrast kaut kādus veidus, kā dalību valstu ekspertiem, piemēram, uzraudzības iestādēs, kā panākt to, lai viņi strādā efektīvāk. Tā kā es domāju, ka būtu arī ļoti noderīgi papētīt, kuras budžeta pozīcijās ir um, iespējams atrast liekus līdzekļus. Uh, Budžeta ietver direktīvā, par kuru es biju referenta pagājušajā gadā, mēs lūdzām dalību valsts paraudzīties vidējā termiņā uz savu uh, budžetu ietekmi, un es domāju, ka šī komiteja atkal tā varētu rīkoties, raudzīties ne tikai uz savām budžeta pozīcijām un um, to ietekmi, bet varbūt varētu izdarīt tāds vispārējais komentārs par budžeta pozīcijām kaut kur citur. Un uh, pagātnē mēs īpaši esam iz, uzdevuši jautājumu par pensiju schēmām Eiropas Savienības institūcijās, nu, par to, vai tās ir saskaņā ar pensiju sistēmām dalībvalstīm. Andres, lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Vispirms es gribētu pateikties referentam par ieguldīto darbu, un man ir jautājums par par budžeta pozīcijām, kas eh, netiek iztērētas Eiropas Savienībā tādai. Nu, te es, piemēram, runājam par struktūru fondiem, kur dalība valsts da, dažreiz nu, nespēja šos līdzekļus um, absorbēt, un, pēc, un komisija bieži vien tiek kritizēta, ka komisija nespēja izmainīt to sistēmu, kā finansējums tiek piešķirts dalību valstīm. Mēs gribētu uzdot referentam jautājumu, Nu, piemēram, ja mēs runājam par struktūra fondiem, tad eh, mēs runājam par naudu, kas jau ir budžetā iekļaut. Vai jūs būtu gatavs palīdzēt novirzīt šo naudu uz citām jomām, kur tā varētu tikt izlietot efektīvāk un kur tā varētu tikt eh, iztērēt konkrētā budžeta gada ietvaros? Ja es zinu, ka dažas dalība valsts ir pret šādu nostāju, bet varbūt parlamentam vajadzētu padarīt par savu prioritāti. Paldies, un pēdējā runātāja būšu es pati. Es izteikšos ļoti īsi, es tikai gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka Mūsu iepriekšējā plenārsēdē ziņojumā par budžetu mēs iebalsojām grozījumu, kurā bija teikts, ka ESAS ir prioritāte un arī budžeta neatkarība ir prioritāte. Tas ir ļoti svarīgs jautājums virzoties uz priekšu. Uh, ar šo milzīgo deleģēto aktu apjomu un tehniskajiem standartiem. Te ir tādi ļoti būtiski juridiski jautājumi. Es atbalstu to, ko cita teica jautājumā par to, ka mums ir jāmeklē vairāk naudas, lai uzraudzības iestādes varētu izpildīt savus uzdevumus. Un es domāju, ka būs ārkārtīgi sarežģīti uh, atrast eh, šajā gandrīz vai minimālajā budžetā kaut kādas liekas līdzekļus, tad es runāju par ekonkomitejas budžetu. Man nav problēmas, ja mēs paraugamies uz citām aģentūrām un sakam, nu varbūt, ka nevajag palielināt kopējo aģentūru budžets, varbūt, ka vajadzētu kaut kādus citus uh, paņēmienus izmantot, un mēs nedrīkstam uh, radīt budžetu ar inflāciju, bet es piekrīt, ka daudz cilvēku negribētu samazināt budžetu tādām aģentūrām, kas, kur uzdevums ir garantēt, piemēram, finanšu drošību un, fina, un jo gal galā tas ir ļoti būtisks jautājums. No šo lūkumu es gribētu dot vēlreiz vārdu Lavies kungam, un varbūt viņš varētu pāriet pie kapitāla prasībām. Nu, bet, ja jūs vēlaties, lai vieskungs vēl pateikt pāris vārdus par savu ziņojumu, tad došu jums tomēr tādu iespēju, lūdzu. Izteikšos ļoti īsi. Pirmkārtām es eh, vēlētos eh, pateikties visiem par eh, debatēm. Tieši tāpēc arī referents vēlās, lai viņu uzklausītu visās komitejās, kas tērē līdzekļus. Šādā veidā mēs varam uzklausīt komiteju specializēto viedokli, mēs varam saprast, kādas ir jūsu īstās prioritātes. Tāpēc jūsu ieguldījums ir ļoti būtisks. Daži kolēģi jau ir iesnieguši grozījumus vadlīnijās. Varbūt īsti tas nebija īstais brīdis, lai gatavotu šādas vadlīnijas. Protams, mums ir jāgatavo grozījumi arī trialogam. Mēs noteikti ņemsim vērā mūsu, jūsu prioritātes, Mēs vēlamies tās visas salikt kopā, lai saprastu, kādas tad ir Eiropas parlamenta kopējās nostādnes. Mums ir jāapzinās fakts, ka mēs nevaram tikai un vienīgi prasīt. Mēs nevaram prasīt vairāk. Ir jāskatās uz budžeta kopējo kontekstu. Mums ir jānorāda uz programmām, kas nav īstenotas pietiekamos apmēros, mums ir jāpaskatās, kuras programmas varbūt ir mazāk svarīgas, tā lai mēs varētu ieviest eh, dažas izmaiņas. Tika minēti vairāki punkti, kas jūsu komitejā ir būtiski, un eh, uzklausot eh, jūsu viedokļu šajā pirmajā sarunu kārtā, es noteikti ņemšu vērā jūsu minēto uh, Paturēšu to prātā trialogā. Protams, ka iestādēm ir vajadzīgi resursi, lai tās varētu īstenot savus pienākumus. Ja runa par reģionālo politiku, tad šeit ir parādījusies tāda lejupslīdoša tendence. Dalībvalstīm vajadzētu pārdalīt līdzekļus. Ir jāskatās, kāda ir pieejamie resursi, kas jau ir piešķirts, un eh, šie piešķirtie līdzekļi būtu jāizmanto pēc iespējas liederīgāk. Tieši tāda ir mūsu politika. Noteikti, ja runa par programmēšanu, tad šie līdzekļi tiks pārdalīti. Mēs mēģināsim nodrošināt, lai reģioniem piešķirtie līdzekļi tiek liederīgi izmantoti. Paldies! Atzinuma projektu mēs izskatīsim 30. maijā vai varbūt 19. jūnijā. Un, ja tas būs 19. jūnijas, tad eh, termiņš grozījuma iesniegšanai īsti nav loģisks, jo tas ir 18. jūnijas. Grozījums izskatīsim 10. jūlijā, komitejā balsosim 19. septembrī un budžeta komiteja balsos oktobrī. Tad nākamais punkts ir šis eh, atzinuma projekts. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Tie ir 8. un 9. punkts. Te ir runa par direktīvu un regulu par kapitāla prasībām. Ir paredzēta viedokļa apmaiņa par grozījumiem. Dodu vārdu referentam Otmāram Karasam. Lūdzu, Otmār. Lielas paldies priekšādētāji. Es jūs apsveicu jūsu dubultlomā, jo jūs esat arī ēnu referente par šo dosie. Godāmie kolēģi! Sākumā es eh, gribētu pieminēt četrus punktus, kas būtu jāapspriež diskusijās. Ir iesnokti vairāk nekā tūkstots grozījumi par regulu un 525 eh, grozījumi par direktīvu. Tas ir 2000. 195 grozījumi. Man, kā referentām, tas ir pozitīvi. Manu darbu nedaudz atvieglo tas, ka gandrīz visi grozījumi runā par vienu to pašu, iet vienā virzienā. To noteikti var saistīt ar faktu, ka mums ir eh, bijuši ļoti intensīvi diskusiju procesi. Mēs jau 2010. gadā spriedām par šo tēmatu, un, eh, un arī komisija ir eh, piekritusi Eiropas parlamenta vēlmēm. Otrs, ko es vēlējos teikt, mēs strādājam pie kompromisiem, un es vēlētos pateikties savai uh, līdzstrādniece Julija Glītsai, tāpat arī es vēlētos pateikties sekretariāta darbiniekiem un deputātu palīgiem, kas mums eh, palīdz šajā darbā. Tiešām sirsnīgs paldies jums visiem, jo ir jāatcerās, ka mums eh, ir maz laika un mēs galu galā vēlamies sagatavot kaut ko, kas būtu pietiekami labs eh, rezultāts. Ir jāatcerās, ka šis temats nav vienkāršs, un tieši tāpēc būtu eh, svarīgi atcerēties, ka laika mums nepietiks. Mums vajadzētu atcerēties, ka šis sastādītais laika grafiks ir diezgan ambiciozs, tas ir izpildāms, un es vēlētos pašlaik pieturēties pie šiem termiņiem. Tas būs noteikti tirgus dalībnieku interesēs, Tas noteikti ļaus mums arī ievērot uh, laika grafikus, kas ir paredzēti sarunām ar padomi, lai uh, sagatavotu padomas kopējo nostāju. Cerams, ka mēs šo laika grafiku mēs ievērosim un 25. un 26. aprīlī ekonomisko un monetāro lietu komitejā varēsim balsot. Trešais. Mēs uh, vēl ar vien gaidām uz komisiju, Mēs eh, gaidām ziņojumu no komisijas, ko mēs esam pieprasījuši, lai komisija sagatavota. Tātad te ir runa par bāzās kritēriju izpildi salīdzinājumā ar ASV. C ceturtais. Antragstellern, dass die unproportionale Maß Grūzījumos daudz ir runāts par banku uzraudzības iestādi, kāda ir mūsu attieksme pret šo institūciju. Uh, tāpat arī ir jāatcerās, ka šīs bažas uh, ir saprotamas. Un uh, komitejas dalībniekiem es varu teikt, ka ar šo iestādi mēs ļoti cītīgi sadarbojamies. Mēs cenšamies, lai parlamenta vēlmes tiktu izpildītas un Eiropas banku iestāde arī uh, sadarbojas ar mums un eh, sniedz mums informāciju par saviem priekšlikumiem un savu darbību. Mēs nevaram pieļaut, ka iestāde veido politiku. To darām mēs, likumdevējs. Tieši tāpēc mums arī ir eh, jāparedz procedūra eh, darbam ar banku iestādi. Ir jāatcerās, kādus lēmumus pieņem šī iestāde un kādus lēmumus pieņem mēs. Ir arī tādi lēmumi, ko mēs esam vienkārši svītrojuši mūsu priekšlikumos. Jāatcerās, ka grozījumos ir ļoti daudz runāts par banku iestādi un tiek prasīta lielāka atbildība no šīs iestādes puses. Es vēlētos pats pievērsties eh, dažām nodaļiem, un es vēlētos atgādināt, ka esmu ņēmis vērā to, ko uzzināju diskusijās ar eh, deputātiem. Viens grozījums attiecas uz eh, risku samazināšanu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Šeit es vēlētos atkārtot, ka te ir runa par eh, tikai maziem un vidējiem uzņēmumiem. Te nav runa par kaut kādu glābšanas portfeli. Mēs nevēlamies, lai tiktu zaudēts darbs, tieši tāpēc mēs vēlamies, lai tiktu veikti pētījumi. Tie runa arī par robeža vērtībām, par apgrozījuma daudzumiem, kas varbūt ir jāsamazina. Šie punkti parādījās gan komisijā, gan arī Eiropas banku iestādē. Un uh, mani aicināja izskatīt iespēju pārskatīt šīs robežvērtības, un pavisam drīz mēs saņemsim attiecīgu informāciju. Papildus eh, kapitāls lieksnis sistēmiski svarīgām iestādēm arī pie šī punkta mēs darbojamies. Šeit ir runa par tādām institūcijām, kas varētu, eh, varētu sagāst visu finansiālo sistēmu. Tie runa par kapitāla rezervēm. Šo priekšlikumu atbalsta visas grupas, izņemot dažas nianses, kur ir radušās domstarpības. Tāpat ir runa par uh, attālgojumu politiku bankās. Eiropas Banka iestādēji vajadzētu noteikt kritērijus Mums noteikti vajadzēs ievērot šādus priekšrakstus, kas tiks noteikti. Tāpat arī ir jādomā par integrāciju, par institūciju uh, pašvērtējumu. Noteikti ir jāizvairās no pārāk augsta riska. Tajā pašā laikā mums ir uh, jāatcerās par uh, mainīgajiem elementiem atalgojumā. Mana pieeja būtu tāda, ka šiem mainīgajiem elementiem nevajadzētu būt uh, divreiz lielākiem par fiksēto atalgojumu. Daži grozījumi iet pat mazliet tālāk. Es domāju, ka šīs diskusijas ietveros mums vajadzētu būt ļoti uzmanīgiem. Mums nevajadzētu kļūt populistiem. Noteikts augšējais līmenis atalgojumam uh, tas noteikti nebūtu pareizs solis, jo tādā gadījumā cilvēki vienkārši nestrādātu šādos amatos. Par kādām jomām runā šie grozījumi? Pirmais, protams, ir runa par pamatkapitālu. Ir runa par vairākiem grozījumiem, kur ir uh, vēlme uh, mainīt eh, definīcijas eh, dažādiem pamatkapitāla veidiem. Šeit eh, mums bija jāstrādā ar 14 kritērijiem. Ja mēs izņemsim kapitāla definīciju no šī teksta, tad mēs pavaināsim mūsu darbu. Mēs neļausim šīm bankām darboties saskaņā šo direktīvu un arī ar regulu. Mums kaut galā ir jāņem vērā dažādas banku struktūras. Als manche Abgeordnete die Reduktion in Prozent angeben, andere. Daži cilvēki vēlas samazināt Šos procentus cits savukārt vēlās izmantot uh, eskalācijas faktorus. Visas šīs prasības ir ņemtas vērā. Gan uh, tiek samazināti procenti par vienu trešdaļu, tāpat arī tiek palielināts vispārējais slieksnis. Andere wie auch ich, wollen abwerten, bis sich die Krise. Ja runa par valsts obligācijām, daži vēlas rīkoties jau tagad, citi, ieskaitot arī mani, vēlas nogaidīt, kad beigsies krīze. Jebkurā gadījumā mums ir jāgaida kaut kāds loģisks risinājums no komisijas, pretējā gadījumā mēs riskēsim ar to, ka uh, krīze kļūs cikliska. Protams, mēs ņēmām vērā jūsu domas par valsts obligācijām, taču mums vajadzētu uh, Eh, būt uzmanīgiem. Mēs nedrīkstam šeit eh, rīkoties tādā veidā, ka eh, šī krīze kļūst cikliska. Ja runa par likviditāti, tad, protams, šis jautājums arī būs jārisina. Mums ir jādomā par to, vai mēs vēlēsimies iekļaut šos likviditātes koeficientus mazliet ātrāk. Es nevēlos uh, lai šie pasākumi tiktu atlikti. Šie pasākumi ir nekavējoties jāīsteno. Ja runa par likviditātes koeficientiem, tad tiem ir jābūt pietiekami asiem, tā lai tie dotu kaut kādus rezultātus. Mums ir jāanalizē likvidie līdzekļi, tas jau ir paredzēts komisijas priekšlikumā. Es domāju, ka mums vajadzētu pie tā pieturēties. Visi instrumenti mums ir pieejami, un ja mēs apvienosim šīs likviditātes kvotas, Jebkurā gadījumā es domāju, ka pašlaik ar to vajadzētu nodarboties Eiropas Banku iestādēm komisijai. Trešais eh, grozījuma bloks. Die Frage diskutieren müssen, ob wir sie als Säule 1 oder Säule 2 Maßnahme wollen. Als Säule 1 aizņemto līdzekļu attiecība pret pašu kapitālu. Te ir jāskatās, kādus pasākumus mēs veiksim, vai te ir runa par pirmā pīlāra vai otrā pīlāra pasākumiem. Ir jādomā arī par uzņēmē darbības modeli. Daudz mani kolēģi atbalsta šādus pasākumus, bet es nedomāju, ka mēs varam um, rīkoties tagad. Mums ir jāgaida, kad beigsies izvērtēšanas periods. Galu galā šo izvērtēšanas periodu mēs paši lūdzām īstenot. Uh, Jā, protams, mums ir vajadzīgs elastīgums, mums ir vajadzīga lielāka harmonizācija, mazāk investoru, bet eh, tajā pašā laikā ir jāatcerās, ka uh, visām dalībvalstīm vajadzētu uh, ievērot tādu elastīgumu, kas atbilst vienam un tam pašam uh, atskaitas punktam. Ir vajadzīga cauradzamība, ir jānodrošina, lai noteikumi tik izp tiktu izpildīti. Tāpat arī ir vajadzīga koordinācija no komisijas puses. Esmu iesniedzis eh, priekšlikumu, ka pēc eh, ex-ante izvērtējuma, ko veiks komisija, iespējams mums vajadzēs iet pretī CRD e, eh, prasībām, taču komisijai vajadzēs izskaidrot, kuri makroekonomiskie riski ir e, jālikvidē. Iespējams, ka nāksies veikt pasākums attiecībā uz informācijas atklāšanu, tas ir 418. līdz 440. punkts. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, sistēmiski svarīgām uh, institūcijām un uh, kapitāla buferi, kas tām tiek piemērots. Pašreizējais 441. punkts kapitāla prasību direktīvā runā par uh, pagaidu pasākumiem, ko var piemērot, un šis punkts noteikti ir jāpaplašina. Gan direktīvā, gan regulā ir iekļautas visas eh, institūcijas. Esam sanā, saņēmuši ļoti daudz grozījumu, kas attiecas tikai uz eh, konkrētām dalībvalstīm vai konkrētām bankām. Protams, eh, nevajadzētu aizmirst eh, par šādiem grozījumiem, bet ja mēs ņemsim vērā visas šīs eh, bāžas, ja mēs centīsimies tās iekļaut direktīvā vai regulā, tad mēs riskēsim ar to, ka uh, tiks izjaukti līdz, tiks izjaukt vienādie spēles noteikumi. Mēs nevaram vienādi uh, attiekties pret visām šīm prasībām. Protams, ka e, šīs bažas ir jākliedē, te ir runa par atbalstu sabiedrībā pret šiem pasākumiem, taču e, mūsu mērķis ir veidot e, noteikumus Eiropas Savienībai visiem tirgus dalībniekiem. Mums ir jāņem vērā šīs īpatnības, bet ir tajā pašā laikā jānodrošina vienādi spēles noteikumi. Tātad te ir runa par mazumtirdzniecības iestādēm, par decentralizētām iestādēm. Mēs nevēlamies eh, šeit izslēgt vienu iestādi. Un mēs noteikti neieteiksim arī ieviest eh, jaunus izņēmumus. Lūdzu, atbalstiet eh, mūsu darbu, ir paredzēta arī ēnu referentu tikšanās šonadēļ, ir paredzētas vairākas šādas tikšanās. Tāpat arī uh, Mēs runāsim ar deputātiem atsevišķi, tiksimies arī ar tirgus dalībniekiem. Nē, es atvainojos, es nevēlētos iesaistīt tirgus dalībniekus mūsu sanāksmēs eh, arī komitejā. Tagad eh, mums ir jārīkojās, mums ir jāstrādā pie šiem grozījumiem, mums ir jāstrādā pie kompromisiem. Ir jānodrošina, lai šī komiteja sagatavo tādu priekšlikumu, par ko var nobalsot Mums tagad ir jādarbojās, tagad ir mūsu laiks rīkoties un mm, balstoties uz šo darbu ir jāsagatavo tāds priekšlikums, ko uh, vairākums komitejā varēs atbalstīt. Paldies! Thank you. Thank you very much. I've got a lot of... Paldies, man ir pieteikušies ļoti daudz runātāju, saka priekšsēdētāji, un man šķiet, ka man jau ir jāpārbauda saraksts. Tātad eh, es esmu šeit eh, uzskaitījis jūs pa grupām. Tātad. Corinne Vertman Kool, Astrid Lulling, Gunnar Hockmark, uh, Andreas Schwab, Pablo Zalba, Peter Simon, Anne Jensen, Wolf Klintz and Sylvie Goulard. That is in addition to the shadows which are Udo, myself. Tas ir papildus ēnu referentiem. Un arī Dorfman kungs ir norādījis vēlmi izteikties. Nitras, Antolīna. Nu, varbūt, ka mēs turpināsim šīs diskusijas nākamajā viedokļa apmaiņas rāndā. Vispirms došu vārdu ēnu referentiem. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies referentām par uh, milzīgo darbu, kuru viņš ir um, ieguldījis un lielo laiku, ko viņš ir ieguldījis uh, šī ziņojuma izstrādē. Un uh, arī par uh, prezentāciju šodien. Ņemot vērā, cik garš mums ir runātājs saraksts, es gribētu uh, iedalīt eh, šos te viedokļus tādās kā divās daļās un runāt tagad tikai par pašiem svarīgākajiem punktiem. Pirmkārt, nu, mans pirmais arguments būs tāds. Tātad jautājums zīm, vai mēs uh, noķersim īstos vai neīstos. Un vai beigu beigās mūsu rīcībā nebūs pārmērīgi daudz eh, dažādu nelabvēlīgu seku, vai mēs būsim noregulējuši to, ko mēs vēlamies noregulēt? Un te es runāju par problēmu, eh, no nu, kā tad izriet šīs te problēmas, kā panākt labāk regulējumu. Es domāju pamatā, ka mēs daram labi, ņemot vērā finanšu institūtu uh, daudzveidību un ka mēs tās e, stiprinam un e, neieviešam tādu absolūti viendabīgu institūts, ko pārvalda tikai viena tipa, viena veida iestādes. Jo es domāju, ka te mēs runājam par tādu līdzsvarotu, daž, daudzveidīgu banku sistēmu, ko mēs nevēlamies likvidēt, bet gan ko mēs vēlamies stiprināt. Kā mēs varam ar CD4, tātad šo te kapitāla prasību direktīvu, to visu stiprināt? Nu, tālāk es nonāku pie mūsu detalizētākajiem punktiem. Runājot par kapitāla prasībām, mēs domājam, ka te vajadzētu ņemt vērā bilants kopsumu un uh, ņemt vērā arī institūcijas izmēru. Es domāju, ka lielums un risks varbūt nav identiski jēdzieni, bet tie, tiem pavisam noteikti ir kāda saistība. Protams, ir jāņem vērā arī citi kritēriji, bet patiesi pamatā attiecas uz uh, bankām. Es zinu, ka citiem kolēģiem varbūt patīk savādāks uh, iedalījums, piemēram, ka varētu izdalīt dažādas institūciju, finanšu institūciju grupas, nu, bet varbūt, ka varētu sakombinēt arī dažādas pieejas. Bet mēs uzskatām, ka pamatā pašu kapitāls uh, ir tās, kas būtu jāstiprina, un tas varbūt tās ir arī tas uh, ko sasaistīt ar to riska potenciālu. Runājot par eh, šo te parāda apjomu, te var būt runa par dažādiem riskiem tirgu. Šajā ziņā mēs gribētu labprāt redzēt, kā komis, ka komisija nāk klajā ar kādu priekšlikumu attiecībā uz to, kā šo te riskanto uzdevību tirgu varētu strateģiski apkarot. Nu, piemēram, varētu izveidot tādu kā kvotu, cik liels drīkst būt šis maksimālais eh, parāda apjoms. Nu, te arī varētu vadīties pēc banku tipiem, bet, nu, te varētu arī vēl padiskutēt. Mēs meklējam kaut kādu saprātīgu veidu, kā to risināt, nu, lai, eh, neizdar, lai radītu attiecīgus riska profilus un ņemt vērā arī šo daudzveidību. Un jautājums beig beigās, ko mēs panāksim reālajā ekonomikā, te īpaši svarīgi ir uzsvērt mazo un vidējo, maz, mazos un vidējos uzņēmumus un kā izsvērt risku attiecībā uz šādiem uzņēmumiem. Jūs jau grozījumos atradīsiet, ka tas ir viens no uzsvariem mūsu diskusijā ar uh, referentu. Mēs redzam arī, ka Mēs dzirdējām arī, ka Otmārs Karas e, ļoti labi izprot, cik būtisks ir aspekts reālajā ekonomikā saistībā ar MBU un cik būtiski tas ir konjunktūras attīstībai un jaunu darbvietu radīšanai un veco saglabāšanai. Treškārt, jautājums par to, vai ar šo regulējumu pietiek, vai tas ir pietiekams attiecībā uz banku sektoru diferencēšanu Un otrkārt, kā varētu visā šajā sistēmā ieviest lielāku drošību. Tie ir tie abi jēdzieni, uh, kurus mēs ņēmām par pamatu, izstrādājot grozījumus, kā mēs kopumā varam padarīt finanšu tirgu drošāku. Mēs arī uzskatām, ka te ir jābūt elastīgam risinājumam, lai dalību valstis būtu spējīgas eh, ņemt vērā arī savu īpašo situāciju. Mēs vēlamies, mēs nevēlamies ne sagraut kopējo tirgu, ne arī radīt pavisam vienot likumdošanu, bet ir jābūt tādam regulējumam, kurā tikt ņemt vērā, ka to, vai šobrīd eh, tiek īstenot likumdošana valstī, kurai ir jāpanāk attīstībā pārējās, un varbūt, vai, teiksim, ir kaut kāda situācija, ka ir pārkarsus ekonomika, vai arī runa par valsti, kurā ir daudz lielāks banku sektors nekā, teiksim, citās dalība valstīs. Referents šajā ziņā ierosina īstenošana kaut kādas zināmas brīvības vienot regulējumu ietvaros. Es uzskatu, ka šāda pieeja būtu liederīga un mēs varētu strādāt šajā virzienā. Mums ir jārunā par vienotību, bet eh, lai mēs arī saprast, kā varētu detalizēt kaut kāds atsevišķs jautājums risināt. Tas pavisam noteikti ir būtiski. Tālāk tie, kas saka, kas vēlas, lai būtu uh, par eh, diferencētu izsvērumu, tad ir jādomā, kā šo jautājumu risināt. Piemēram, ja mēs runājam par eh, dažādiem eh, komunāliem kredītiem, tas ir ļoti būtisks jautājums. Mēs nedrīkstam vienkārši bezatbildīgi radīt kaut kādu normatīvo ideoloģiju, neņemot vērā, kādas varētu būt iespējamās sekas. Mums ir izteikts tāds ļoti labs piedāvājums, proti, ka komisijai vajadzētu ilgtermiņā nākt klajā ar savu izvērtējumu, un ar eiro obligācijām varētu arī radīt zināmu stabilitāti, jo Vērners Langens jau ir sapriecājies par to, ko es saku. Es uh, ar nepacietību gaidu parlamentu diskusiju par šo tēmu. Tad tas, ko Vērners Langens un vācu kristīgie demokrāti vēl nav sapratuši, viņi nav sapratuši to, ka tā ļoti aizsargātā vācu pozīcija uh, ņem vērā, ir tikai vi, ir viena no galējībām, kas var uh, ilgtermiņā novest pie vēl sliktākas situācijas. Es domāju, ka šobrīd ir vairāk jādomā par, uh, par kopējo stabilitāti, un tāpēc uh, komisija pavisam noteikti domās, kā šo jautājumu risināt, un es arī gribētu atbalstu no parlamenta deputātu puses, bet, nu, protams, pra, ir nepieciešams par šiem jautājumiem diskutēt arī šeit parlamentā. Jautājums par korporatīvo pārvaldību, tas izriet no iepriekšējās likumdošanas, un uh, par to noteikti domās tie kolēģi, kas pagātnē ir strādājuši pie šiem jautājumiem, piemēram, Elima Kartī. Šodien viņa laikam nav šeit, bet Vēl citi deputāti ir diskutējuši par šo jautājumu un noformulējuši savus grozījumus. Attiecībā uz pēdējo punktu, ko vēlamies uzsvērt, visas kopējās sistēmas drošība. Šeit mēs domājam par likviditātes rādītājiem. Mēs tik tiešām uzskatām, ka ir jāievieš tāds ilgtermiņa likviditātes uh, normas, jo beigu beigās, ja, teiksim, uh, ir nokavēti termiņi, uh, kas eh, noved pie eh, Lehman Brothers eh, sabrukuma. Es domāju, ka ja mēs nerisināsim šādas līdzīgas situācijas, tad mēs šo te kopīgo drošību sistēmā neradīsim. Tie manā skatījumā ir tie būtiskākie punkti, par ko strīdēsim arī nākamajās nedēļās. Un visbeidzot, es uzskatu, ka parlaments Parlamentam vajadzētu pēc iespējas ātrāk strādāt pie šī jautājuma, bet ņemot vērā, cik šie jautājumi ir būtiski un svarīgi, mums ir uh, jādomā par to, vai, kā šo likumdošanu realizēs. Un ja mēs domājam par uh, termiņiem, tad. Uh, mēs labāk izstrādājam labu likumdošanu nekā pār, pārsteidzīgu. Paldies! Uh, Lielas paldies! Es esmu ēnu referenta no Alda grupas un es gribētu pateikties par to, ka ļoti ātri uh, tika uzsākts darbs un uh, ir izplatīti arī eventuālie kompromisa varianti, ko mēs noteikti atbalstām. Tālāk par laika grafiku. Es saprotu, ka mums vajadzētu tomēr tiekties uz eh, tādu ambiciozu un eh, ātri izpildām laika grafiku. Katrā ziņā ja mēs izlēmjam par kādiem termiņiem, tad uh, mēs pie tā arī cenšamies uh, to ievērot un atgriežoties uh, pie manas pozīcijas, kā pie ēnu referents pozīcijas, es gribētu teikt, ka mēs arī nedrīkstam sasteigt lietas tādējādi palaižot garām neievērotas varbūt kolēģu iesniegtās jaunās idejas. Uh, ieskaitot arī varbūt manējās, par kurām pēc brīža runāšu. Eh, vispirms tātad es eh, runāju par to, ka vajadzētu būt eh, vispārīgai prasībai attiecībā uz rezolūciju plāniem. Un es domāju, ir jābūt sasaistēji starp rezolūciju plānu un direktīvā par kapitāla prasībām, un to vajadzētu attiecināt uz visām struktūrām un Eiropas eh, banku aģentūras loma, kas ir atrunāta attiecīgajā regulā, ir saistīta ar eh, koordināciju. Un eh, kā tad vēl viņi varētu koordinēt? Viņiem ir nepieciešama, teiksim, attiecīgās pilnvaras. Uh, tajā pat laikā normām vajadzētu būt eh, varbūt vispārīgākām. Es nerunāju par fondu detaļām vai instrumentiem, kas ļautu padomēji eh, attaisnot savu kavēšanos. Tad te iet runa par vispārīgu principu, um, un te ir nedaudz arī šī burkānu un pātags taktika. Tas nozīmē, ka, ja eh, viņi varēs pamatot to visu ar rezolūciju plāniem, tad attiecīgi varētu sagaidīt zinām kompromisu. Un es ļoti ceru, ka kas attiecās uz uh, makro piesardzīga, pie, uz piesardzīgas makro politikas uh, instrumentiem. Es uh, tomēr raugos to 443. regulas pantu kontekstā, un es ceru, ka jūs sapratīsiet, ko esmu ierosinājusi, jo es domāju, ka mans ierosinātie mehānismi varētu būt pamatot un spēkā e, e, esoši daudz vietu, un es domāju, ka ja mēs ļausim dalību valstīm rīkoties elastīgi un e, arī komisāriem elastīgi pieņemt lēmums, un ja komisijai šķiet, ka uh, viņi, teiksim, tiek kontrolēti un tad viņi tiks apstādināti, tad, ja kaut kas noiet grēzi, tad es nezinu, kā gan komisija spēs uh, tādējādi sakoordinēt visu uzraudzību visos kanālos un visos līmeņos. Interesants ir arī jūsu priekšlikums par uh, kopīgu lēmumu, izmantojot kolēģijas principu. Es domāju, ka varbūt mēs līdzīgi pieeja varētu izmantot arī citviet, kur ir atšķirīgi viedokļi par to, kā lietām vajadzētu notikt, bet ar kopīgu lēmumu pieņemšanas procedūru šī Eiropas banka iestāde būs tā, kas pieņems galīgo lēmumu un domāju, ka tas tikai sasauktos ar šīs komitejas vispārīgiem viedokļiem. Vēl divas lietas, par ko gribētu komentēt. Esmu iekļāvusi dažus priekšlikumus attiecībā uz salīdzinošo vērtēšanu un kredītu portfeļiem, kas varētu tikt izvērtēts ar dažādiem banku modeļiem. Es domāju, tas ir ļoti svarīgi, ņemot vērā to, to kas notiek starptautiskajā mērogā. Tiek e, izveidot šādi kredītu portfeļi un Eiropas banka iestāde dara to gan, e, viņi, viņi norāda, ka tas tiek darīts gan Āzijā, gan ASV. Un Šeit mēs arī redzam to, kādas ražīgās prasības attiecībā uz uh, pamatkapitālu, uz uh, mm, aktīviem mm, parādu saistībām. Tā kā es ļoti atbalstu šādu pieeju. Un tāpat, kas attiecās uz uh, publicitāti. Es gribētu norādīt uz 770. Uh, grozījumu, kas ir mans šajā sakarā, runājot par korporatīvo pārvaldību. Uh, es no jūs ierosinātiem kompromisiem redzu, ka arī man priekšlikumi iet pareizā virsienā. Es ierosināju iespēju izstrādāt tā saucamo melno sārakstu, jo mēs negribam, ka uzņēmumi eh, ceļot no vienas valsts uz otru un eh, rīkotos negodīgi. Tāpat arī es ierosināju, ka līgumu eh, izpirkšanai ir jābūt eh, paredzētai iespējai atsaukt šādu līgumu. Tāpat, kas attiecās uz bonus maksājumiem, tad arī šeit es esmu iekļāvus iespēju pieprasīt eh, atmaksāt tos, ja tas ir bijis nepamatoti. Tālāk es gribētu pāriet arī pie izaugsmas pakotnes. Šeit ir kā divi zāri. Viens no tiem ir maziem vidējiem uzņēmumiem, un es esmu viena no tām, kurā bija prieks eh, redzēt izmaiņas riska izsvērumā, bet es eh, gribētu runāt arī par otru mehānismu, kad Protams, varētu teikt, ka maziem vidējiem uzņēmumiem kredītiem būtu jāparedz atsevišķa līdzekļu summa, līdzekļu kopums. Uh, bankas to negrib, jo tas nozīmē, ka uh, varētu būt līdzekļi, kas netiek nodarbināti. Uh, man ir vienalga, kas uzraug šīs prasības ievērošanu, vai to dara Nacionālās banka iestādes vai Eiropas banka iestāde, bet es gribētu lūgt jūs paraudzīties uz šo instrumentu, jo mums ir bijuši eksperimenti ar riska izsvēruma pazemināšanu veicināšanu, kas nav veicinājis aizdevumu izsniegšanu maziem vidējiem uzņēmumiem. Nākamais eh, zars šajā izaugsmas pakotnē ir par tirdzniecības finansēšanu, un es esmu eh, zināmā mērā pilnveidojis šo pakotni, piedāvājot grozījumus, kas pielāgo um, Eh, grozījums attiecībā uz eh, likviditāti un uz eh, riska kapitālu, kas varētu veicināt izaugsmu globālā mērogā, kas attiecīgi varētu dot mums labumu kā Eiropas reģionam. Bet tā kā mūsu bankas uh, um, visai aktīvi finansē tirdzniecību, tad es domāju, ka mums vajadzētu domāt par šādiem instrumentiem. Vēl dažas lietas, ko gribētu pieminēt. Šie priekšlikumi atšķiras varbūt no pārējo priekšlikumiem. Esmu piedāvājis domu par to, ka uh, neviens uh, nedrīkst pasludināt sevi par um, izņēmumu stāvoklī esošu attiecībā uz informācijas sniegšanu. Tāpat man ir prieks redzēt, ka eh, tiek piedāvāts dažādas iespējas izvērtēt um, likvīdos aktīvus. Es biju nobžīsies, ka viena no likviditātes definīcijām nozīmē to, ka var vienkārši uh, bankas viena no otras pārpirkt uh, aktīvus, tādējādi veidot šīs finanšu piramīdas. Katrā ziņā Šeit ir jārunā par īpašuma pārņemšanu eh, vienkāršos eh, aktīvu tirgos, un es domāju, ka būtu ļoti labi to nodefinēt. Es eh, gribētu vērst uzmanību arī uz 600. manu grozījumu par stratēģiju cīņai pret krāpšanu. Man šķiet, ka mums vajadzētu uh, izveidot tādu aktīvu stratēģiju cīņai pret uh, banku krāpšanos un finanšu institūciju krāpšanos. Tāpat varētu arī e, nedaudz detalizētāk izvērtēt valsts parādu struktūru, nevis vienkārši prasīt um, e, eh, atskaitus un pārskatus. Protams, patreiz eh, mēs varam runāt arī par cikliskām parādībām, bet varbūt tomēr uh, e, varētu varētu nedaudz padziļinātāk parādīt, kas tad ir šajā vienādojumā, nevis vienkārši parādīt, ka valsts parāds ir um, nulles līmenī. Man nepatīk šādi vienādojumi. Nešķiet, nu, ka mēs noteikti varētu kaut ko darīt arī par um, finansēšanas. Uh, indeksu, kas attiecās uz Bāzela 1 apakšējo līmeni, man šķiet, ka to varētu svītrot, jo varētu būt pierādījumi, jo, jo man šķiet patreiz nav pierādījumi par to, ka tiek nodrošināta konsekvence. Tas nozīmē, ka ja vairāk gadu garumā uh, tiek realizēts um, kredīta um, portfeļu mm, uh, konstants līmenis, uh, tad varbūt varētu izmantot šo bāzēla viens zemāko līmeni. Es noteikti varu atbalstīt eh, šādu vairākslāņu pieeju, bet nepiekrītu zaļajiem par to, ka mums vajadzētu būt tādam banku slānim, kam nav jāievēro noteikumi. Nē. Šiem noteikumiem ir jābūt striktiem visām bankām un tīpaši striktiem attiecībā pret lielajām bankām. Ar to arī noslēgšu savu uzrunu. Nākamajam došu vārdu Vikijai Fordai lūdzu. Paldies, Šaron! Es noteikti apsveicu referentu entuziasmu panākt šīs pakotnes apstiprināšanu komitejā pēc iespējas ātrāk. Un es varu teikt, ka vismaz savas grupas, no savas grupas eh, mēs eh, darīsim visu, lai to panāktu. Izaicinājums ir liels, bet es zinu, ka tas ir ļoti svarīgi, un tāpat es zinu to, ka svarīgas ir detaļas, un es saprotu, ka ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai mums būtu vienotais tirgus ar uh, vienlīdzīgiem noteikumiem, un nekas neapdraud to vairāk kā valdību vēlme izpirkt bankas. Un dažas bankas bauda bezgalīgas valstu garantijas, un šāda situācija turpina apdraudēt vienotā tirgus funkcionēšanu. Tādēļ es uzskatu, ka Eiropas Savienībai, Savienības likumdošanai noteikti ir jāņem vērā um, Bāzele trīs standarti, lai veicinātu ekonomikas atlapšanu. Un tādēļ man šķiet, mums vajadzētu īstenot Bāzela trīs standartus eh, maksimāli precīzi un ir jābūt vienotiem noteikumiem, lai radītu vienādu spēles situāciju visām bankām. Tajā pat laikā, protams, ir jāsaprot, ka ir atšķirības dalība valstu finanšu tirgos. Iepriekš eh, strādājot ar direktīvu, mēs uh, atzinām šīs atšķirības, dodot dalību valstīm iespēju manevrēt vai variēt šo normu piemērošanu. Bet regulā to izdarīt ir daudz grūtāk, jo, piemēram, ja mēs atsakamies no Bāzela viens apakšējā līmeņa, un attiecinām to uh, uz uh, atsevišķu hipotēku banku grupu, tad tas nozīmē, ka visām uh, valstīm tas ir jāievēro. Tieši tādēļ, ka tā ir regula un tā ir tieši piemērojama dalība valstīs, mums ir jāraugās detalizēti uz to, ko mēs šeit darām. Lai nebūtu tā, ka tā ir bāzēlas pakotne, kur ir teikts, nosaukums ir bāzēla, bet uh, Patiesībā detaļas ir eh, nozīmē to, ka bāzeles normas tiek atceltas. Ja mēs pasākāmies, pagraugāmies uz eh, situāciju globālajā mērogā, tad mēs nevaram pieprasīt, lai visi 27 pielīdzinās eh, zemākajām kopsaucējām. Tas, kas vēlas attīstīties ātrāk, tam ir jāpiedāvā elastība to darīt. Mums tāpat ir jābūt ļoti prātīgiem attiecībā uz šo pārnesi, jo ja kāda valsts grib steigties tālāk, tad tā ir jāpadomā, kā tās rīcība ietekmēs kaimiņu valstis. Daudz referenti Tad referents runāja par 443. pāntu, un ka mums ir jāņem vērā nacionālās atšķirības, un es saprotu, ka komisijai nemaz nav uzraudzības pilnvers šeit, tādēļ mums gudrāk jāizvērtē to, kas būtu jādara dalību valsts līmenī, un e, kāds varētu būt banku uzraudzības, Eiropas banku uzraudzības iestādes loma šajā riska izvērtēšanā. Un Šķiet, Šāronu pat arī teica, ka mums ir jāskatās uz to, kas tiek darīts pēc kaut kāda notikuma un kas e, tiek darīts vēl pirms nelaime ir notikusi. Es domāju, ka mēs noteikti varam vēl piestrādāt gan pie direktīvas, gan pie regulas, runājot par e, šīm uh, makroekonomikas instrumentiem. Man ļoti svarīgi ir caurskatāmība. Un tas atspogļos daudzos manos grozījumos. Es esmu um, noteikusi, ka ir jānosaka ierobežoja um, attiecībā uz uh, emitējamo akciju kapitālu, Tāpat pamanīja arī Tautas partijas un sociālas demokrāta grozījums, kas iet līdzīgā virzienā. Esmu nobežījusies par dažiem grozījumiem, kas mākslīgi varētu uzpūst banku kapitālu šo likmi. Tāpat eh, normas, kas attiecās uz eh, konglomerātiem, uz eh, netaustāmajām investīcijām, par likviditātu piekrītu referentām, ka mums vajadzētu atcerēties, ka šīs būtu deleģētājs akts, bet es zinu, ka daudz ir iesnieguši grozījums, kas attiecās tehniskām detaļām, līdz ar to banku nozara ir nobežījusies par to, ka mm, te ir daudz tehnisku lietu. Es zinu, ka Bāzels komiteja strādā pie šīm detaļām, un es esmu ierosinājusi, ka Eiropas banku iestādē ir jādod pilnvaras sekot šim procesam un izmainīt šīs detaļas atbilstoši Bāzels komitejas rekomendācijām, un bankas arī ir piekrituši šādai pieejai. Tālāk par finansēšanas uh, um, likme vai īpatsvaru līdz 2018. gada janvārim. Es uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgi, lai novērstu krīzes atkārtošanos. Tāpat redzu, ka ir vairāki grozījumi, kas attiecās uz uh, izcelsmes eh, valsts eh, banku likviditāti, tīpaši, ja iet runa par bankām ārpus Eiropas Savienības, kad eh, lieli aktīvu apjomi tiek izņemti no mm, tā saucamās izcelsmes valsts bankām. No otras puses atsevišķi grozījumi mēģina mīkstināt šos likviditātes kritērijus. Viens deputāts pat ir ierosinājis, ka likvīdam aktīvām nav jābūt pārnesamam kas man šķiet ir pilnīgi nesaprotam. Tāpat, kas attiecās uz šo uzraudzības periodu, to vajadzētu noteikti pēc iespējas elastīgāk, tajā pat laikā pasakot, ka mēs noteikti gribam redzēt jaunu likviditātes standartu noteikšanu. Tālāk par šo uh, pašu aktīvu un uh, uh aizņemto līdzekļu savstarpējo attiecību tas ir eh, ļoti svarīgi, un man caurskatāmība šeit ir īpaši svarīga. Bankām ir jāuzrāda šis īpatsvars, un bankām ir jāpaskaidro, kādēļ dažādiem biznesa modeļiem ir nepieciešami atšķirīgi eh, šie uh, attiecību indeksi vai īpatsvāri attiecībā uz uh, pašu kapitālu pret aizņemtiem līdzekļiem. Mēs varbūt varam atrast labāku redakciju, bet es esmu pamanījis, ka ir grozījumi no eh, sociālistiem demokrātiem, alts un zaļajiem. Komte ir viens prāts, ka um, vajadzētu mazināt um, negatīvo ietekmi kas varētu negatīvi ietekmēt uh, aizdevums maziem vidējiem uzņēmumiem. Es uh, redzu, ka 858. man grozījuma tabula varbūt ir nedaudz nekorekti nokopēta. Es gribētu redzēt arī samāk riska īpatsvaru kas attiecās uz uh, infrastruktūras uh, finansēšanu, tīpaši tad, ja finansētājs ir Eiropas investīcija banka. Man šķiet, ka mums vajadzētu noteikti atbalstīt uh, investīcijas ilgtermiņa infrastruktūrā, vajadzētu atbalstīt projektu obligāciju iniciatīvu un ir jāraugās, ka jau var samazināt eh, risku piesaistot līdzfinansējumu no Eiropas eh, investīcija bankas, tad to vajadzētu darīt. Es neatbalstu to, ka tiek pazemināti riski um, eh, tad, kad tiek veikti aizdevumi nekustamajām komercīpašumam. īpašumam Un es domāju, ka nevajadzētu atbalstīt uh, Bāzela viens zemākā līmeņa atcelšanu vai šīs grīdas atcelšanu, ja mums nav citu instrumentu, kas varētu aizsargāt mūs no tām problēmām, kādas uh, izriet no Bāzela divi modeļu piemērošanas. Un šeit es atbalstu nepieciešamību uh, pēc eh, šīs salīdzinošās izvērtēšanas iniciatīvas, lai modeļi būtu konsekventi. Par caurskatāmību. Es teicu, ka tā ir ļoti svarīga. Esmu izsniegus vairākus grozījumus par to. Esmu nobežījusies par izmaiņām attiecībā uz nodrošināto un nenodrošināto banku finansējumu krīzē. Ir tīpaši, kas attiecās uz uh, Um, nenodrošinātajiem kreditoriem, tas ir depozīta noguldītāji. Esmu pieprasējusi arī plašāku caurskatāmību attiecībā uz uh, vērtspapīriem nodrošinātajām obligācijām, lai depozīta noguldītāji nebūtu tie, ar kuru līdzekļiem tiek nodrošināti um, citi noguldītāji. Es gribētu pateikties arī kompromiss uh, sagatavotājiem. Esmu priecīga, ka uh, tiek piesaukts arī Eiropas banku iestādes vadlīnijas. Tāpat vajadzētu raudzīties uz uh, uzņēmumu likumdošanu nekā uz nozaru likumdošanu, kaut arī daudzi saka, ka sievietes um, nespēlēju riskantu spēli. Es gan savā dzīvē esmu sastakārusies ar ļoti daudzām sievietēm, kas ir gatavas riskēt uh, lielos apmēros, un tāpēc nebūtu pamatot vienkārši izdarīt šādu pieņēmumu. Es zinu, ka daudzas dalību valstis nav uh, ieviesušas uh, priekšlikumus, kas izriet no trešās eh, banku kapitāla direktīvas. Bet eh, es eh, ļoti ceru, ka tas mainīsies. Saprotu, ka daudz ir runājuši par ekonomisko uh, kontekstu, par starptautisko tirgu, bet uh, es uh, gribētu tiešām lūgt būt piesardzīgiem ar dažādu izņēmumu noteikšanu. Es noteikti labprāt sastrādāšos referentuvākajos mēnešos, lai sagatavotu kompromisus rūpīgi un pievēršot uzmanību detaļām. Paldies! Paldies, Filip! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es atkal gribētu pateikties eh, Otmāram un Jūlijai un arī visiem eh, viņu komandas eh, pārstāvjiem, kas ir smagi strādājuši, lai izstrādātu šos te grozījumus par, par CDR. Uh, un tas, protams, palīdzēs mums izstrādāt labu likumdošanu. Bet paliksim pie tabulas atmērs. Es piekrītu, ka mums nevajadzētu aizkavēt šo lietu bez būtiskiem iemesliem. Es gribētu, lai mēs virzītos uz priekšu pēc iespējas ātrāk, bet ar noteikumu, ka mēs strādājam kvalitatīvi. Uh, Un eh, varbūt 80-20 eh, noteikums šeit būtu svarīgs. Tātad 80% būtu jābūt labam rezultātam un 20% varētu būt sliktāk, un tad mēs papildus laiku izmantot, lai izlabotu šo situāciju un panākt 100% labu rezultātu. Eh, es piekrītu Džanam Polam sarunās ar padomu, ja mēs varam pievie, pie, panākt um, vienošanos šajā komitejā, tad dodoties uz padomu mums uh, varētu būt izredzes, jo ja tā nedarīsim, tad varētu būt pārāk vēl. No tā iemesla raugoties mums vajadzētu ātrīkoties. Runājot par šiem te 9% um, kapitāla attiecības uh, Es domāju, ka uz tirgu tas liela ietekme neatstātu ekonom pašreizējā ekonomiskajā situācijā, ja mēs eh, šim darbam atlicinātu vēl divus mēnešus. Es nedomāju, ka tam būtu kāds ekonomisks seks, ka tas būtu tik ārkārtīgi steidzams jautājums, ka mums ir jāizdara slikts darbs, lai tikai steigšs to paveiktu. Tā kā es domāju, ka ir jāpadomā par šo te aspektu saistībā ar padomu, bet vis, vispārējo mēs, nu, varētu tiešām nesasteigt. Uh, jo es nedomāju, ka tas būtu tik steidzams jautājums, kā, piemēram, attiecībā uz eiro krīzi. Otrakārt, es iziešu cauri četriem galvenajiem punktiem un uh, atbal... atkārtošu arī to, ko daži kolēģi jau teica. Vispirms, uh, dažādi bonus un atalgojums. Godīgi runājot, es esmu noguris no tā, ka cilvēki saka, nu, ziniet, tas ir populistiski, mums nevajadzētu runāt par šiem jautājumiem. Es neesmu pārliecināts, ka es tam piekrītu. Uh, Jo, ja mēs pieprasam, lai cilvēki Grieķijā, Bēļģijā, Francijā, nu visur, ievēro mērenību atalgojuma ziņā, tā, ņemot vērā argumentu, ka algai būtu jāatbilst reālās vērtības veidošanai un ražīgumam, es domāju, ka ikvienam vajadzētu dot man zinātniskos pierādījumus, ka atalgojuma struktūra un līmenis, ko mēs redzam Deutsche Bank, Societe Generale un citās lielajās bankās, uh, atbilst reāli radītajai vērtībai. Es domāju, ka, ja būtu zinātniska saikne starp tādu veidu al algu un reālo uh, vērtības radīšanu, tad es domāju, ka Angela Merkele nerada tādu tik reāli atbilstošu vērtību, un mēs šajā parlamentā tāpat ne. Tā kā es domāju, ka desmit miljonu, nedomāsim, ka desmit miljonu cilvēku algas ir attaisnots tāpat vien. Tas, ko mēs ierakstam eh, CDR3, mēs sakam, ka mainīga alga nevar būt lielāka par uh, nemainīgu algu. Es nezinu, kādai būtu jā. Vienu gadu savā karjerā mana mainīgā algas daļa bija lielāka nekā šīta fiksētā algas daļa, un tas bija mans labākais gads. Bet, godīgi sakot, man neko vairāk nevajadzēja, lai man motivētu. Tā kā nesakiet man, ka jums ir nepieciešama divkārša, trīskārša, pieckārša mainīgā algas daļa, lai jūs motivētu labi strādāt. Tā nav taisnība. Tas ir ne, tā tiešām nav taisnība. Un ja kādam ir pierādījumi, kas apliecinātu pretējo, tad es esmu gatavs šos pierādījumus redzēt, bet tādu pierādījumu nav. Tā kā es likšos mierā. Tāpat mēs ieviešam ideju par maksimālo algas eh, līmeni 1 līdz 20, 1 eh, līdz vidējam, tā kā tas ir, to ir vērts papētīt. Un tagad galvenie jautājumi, kas ir saistīti ar kapitālu, likviditāti, šo te pašu kapitālu un aizņemto līdzekļu attiecību. Uh, Ja mēs iedomājamies, ka mēs esam zem viena jumta, bet mēs vēlamies tomēr daudzveidīgu sistēmu. Es piekrītu atmēram, un es domāju, ka visi ANU referentam piekrīt. Mēs zinām, ka viens risinājums visiem nekad neder. Un tieši tāpēc arī Bāzela 3 visiem nekad nestrādās. ASV to nekad nepildīs, bet mēs varbūt vēlamies, bet vajadzētu tomēr diferencēt. Un ir trīs stratēģijas. So we have special rules for piemēram, pašā augšā ir, ir sifis, bet savukārt pašā lejā, bet, nu, varbūt tās izmēra ziņā nebūtu ne pašā apakšā, bet, teiksim, drošajā galā mums ir tādas fundamentālas vai tradicionālas bankas, vienalga, kā jūs tās sauciet, bankas, kas reālajā ekonomikai izsniedz kredītus un uh, vedu uzkrājumus. Tās var būt dažādu veidu struktūru bankas, uh, Mēs sakam, ka, tas ir, ka tā ir atsevišķa kategorija, un mums vajadzētu dot kaut kādus stimulus. Nu, tad ir viss, kas ir pa vidu, un tā ir tā trešā kategorija, tad, tad tie visi pārējie, un šie visi pārējie to ir ļoti daudz. Tā kā mums vajadzētu diferencēt uh, kapitālu, likviditāti, šo te attiecību atkarībā no šiem trim uh, līmeņiem, šiem trim kategorijām. Tāpat kā Udo, es esmu. Uh, atvērts runāt par dažādiem veidiem, kā to klasificēt, bet es tik tiešām domāju, ka mums te ir jābūt, jāievēro tāda vienkārša pieeja, jo, jo sarežģītāk likumdošana, jo vieglāk to apiet. Un tāpēc es domāju, ka skaidrība šajās lietās tik tiešām palīdz. Tam visam ir jābūt skaidru un gaiši saprotam, vai nu jūs esat A, B vai C kategorijā. Bet jūs nevarat sākt spēlēties un teikt, jā, man ir, teiksim, viena kāja D sektorā. Uh, otra kāja B sektorā. Dēļ tā nevar vai nu vienā vai otrā kategorijā. Un tad, kad mēs esam vienasprātīgi diferenciācija, tad mēs varam sākt runāt par kapitāla prasībām. Jūs zināt, ka mēs esam daudz uh, ambiciozāk, mēs šajā ziņā esam vairāk tā kā britu, tā kā britu regulātori nekā kontinent, nekā, teiksim, uh, finansistu kontinentā. Un uh, mēs varam teikt, ka mēs vēlamies 8 līdz 10 procentus tām fundamentālajām bankām, un de, 10 līdz 15 eh, eh, vidējai kategorijai un 16 līdz 17 gāzifī. Bet, nu, vakardien eh, jūs dzirdējāt pārstāvu no Eiropas ekonomiskās attīstības organizācijas, nu, ko viņš pateica? Viņš teica, ka jums ir vajadzīga šī banku um, aizņemto līdzekļu attiecību pret pašu kapitālu, jo jūs savādāk nevarat tik galā šiem riska modeļiem. Jūs nevarat tos uzra bankas uzraudzīt, tas ir pārāk sarežģīti. Nu, atkal vienkāršība, viss skaistais liepjas vienkāršībā. Nu jā, un attiecībā tātad uz šo te līdzekļu attiecību, tātad 2 līdz 3 procenti parastajām bankām. Un, attiecīgi, cits likums pārējiem līmeņiem. Tas tam būtu jābūt juridiski saistošam. Es neesmu priecīgs ar to, kā šobrīd šīs lietas ir nodefinētas, vajadzētu to visu skaidrāk pateikt, un es domāju, ka mēs gribam arī kaut ko darīt attiecībā uz Un, nu, bet te vajadzētu detalizētāk vēl papētīt to visu. Viena lieta, ko mēs zinām, pie kā komisija šobrīd strādā, un ko vajadzētu mums risināt arī šeit, tas ir jautājums saistībā ar um, ēnu banku sektoru. Un tas ir nevis tāpēc, ka komisija domā par to, ka vajadzētu kaut ko darīt lietas labā, bet mums ne, nevajadzētu izmantot instruments, kas ir šajā te instrumentā, lai vērstos pret ēnu bankām. Vienīgais, kā šo jautājumu risināt šeit šajā tekstā, ir uh, pārvaldīt šīs te naudas plūsmas starp ēnu bankām un regulētām bankām un tās, tā teikt, spēlējas ar likviditātes rādītājiem, tāpat ar pot potenciāliem ierobežojumiem. Un es gribēju teikt, ka mums ir jārīkojas, lai vienkārši šīm tērnu bankām līdzekļi vairs nepieplūstu ar laiku. Es domāju, ka tas ir tas veids, kā mēs varam apgrūtināt viņu dzīvi. Nu, tad gal galā mēs jau nevēlamies, lai eksistētu šāds te ēnu bankas. Nu, tie būtu man galvenie novērojumi. Es esmu priecīgs, ka referents jau ir nācis klajā ar uh, dažiem kompromisiem. Es gribēju teikt, ka esmu gatavs balsot jau rīt, ja referents ņem vērā visas grozījums. Nu, tā jau nenotiks. Nu, redz, nu jā. Nu, mēs ne par visu esam vienas prāts. Es esmu gatavs, mēs esam gatavi strādāt ļoti ātri, virzīties uz priekšu ātri, bet, protams, tas būs atkarīgs no to kompromisu garu, kurus mēs izstrādāsim. Te nu es beigšu, neizmantoju tos 12, tās 12 minūtes, kuras izlietoja mani kolēģi. Liels paldies! Jorgen, lūdzu. Jā, paldies! Ja ir runa par laika grafiku, tad es eh, gribētu sākumā teikt, ka uh, Eh, sagatavošanās darbi bija ļoti labi. Es varētu pasītrot, ka šis darbs ir bijis pamatīgs, un es uzskatu, ka liela daļa no šā darba arī devusi labus rezultātus. Mēs arī atbalstītu to, ka mums vajadzētu rīkoties ātri, bet es esmu nedaudz skeptisks, es paskatos uz to, kas ir mūsu programmā ar um, eh, MIFID un arī citas lietas mums ir jāskata. Uh, par uh, grozījumiem. Mēs esam centušies eh, uzlabot šo darbu ar mūsu uh, grozījumiem, un ceram, ka mūsu grozījumi būs uh, saskanīgi uh, arī ar pārējo kolēģu iesniegtiem grozījumiem. Tātad ir runa par decentralizētu banku sistēmu, tātad ir runa par klasisko banku darbību, ko mēs vēlamies stiprināt un atbalstīt. Ja runa par turpmākām finanšu krīzēm, mēs, protams, vēlamies tās aizkavēt, vēlamies tās novērst, un it īpaši vēlamies novērst uh, to, ka nodokļu maksātājiem par to nāktos maksāt. Par pašu kapitālu. Šķiet, ka ekspertu padome e, Vācijas valdībā ir ieteikusi 20%. Šķiet, ka tas ir mazliet e, ambiciozi, bet e, tajā pašā laikā mēs tieši šī iemesla dēļ, un varbūt arī paši no sevis, jo izlasījām par to tikai mazliet vēlāk, esam ieteikuši uh, darboties ar attiecīgām iestādēm. To mēs esam šeit arī skaidri pauduši konkrētajos grozījumos. Tāpat arī mēs uzskatām, ka uh, iestādēm vajadzētu domāt par valstu atbalstu un arī par rekapitalizācijas pasākumiem. Tāpat arī mēs uzskatām, ka Eiropas banku iestādē vajadzētu uh, definēt risku katalogu un arī definēt, kas tad īsti ir šīs mm, sistēmiskās iestādes. Mums ir vajadzīga konkrēta definīcija tā, lai mēs varētu arī loģiski rīkoties par likviditātes e, e, rādītājiem, par e, stabiliem, par šo stabilo attiecības ar pašu kapitālu un, un rezervēm. Mēs uzskatām, ka uh, 100% kvotu nevajadzētu e, noteikt kā pašu sākuma kvotu. Ja runa par e, aizņemto līdzekļu attiecību pret pašu kapitālu, par to mēs esam jau ilgstoši diskutējuši. Nu, tādām uh, kraikasēm tas varbūt būtu neproblemātisks jautājums, bet tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka uh, kopumā šo nostāju varētu atbalstīt. To, es, to vajadzētu ieviest pēc iespējas ātrāk mēs iesakām 2016. gada janvāri, mums šķiet, ka tas ir tāds saprātīgākais instruments. Tas ir daudz saprātīgāk nekā uh, agrāk izmantotais riska modelis. Tāpat arī mēs domājam, ka uh, šai attiecībai ir jābūt uh, tādai, mm, kas uh, ņemtu vērā dažādus posmus. Mēs esam veduši sarunas ar krājkasēm, ar valsts bankām un ar uh, reģionu bankām, mēs uzskatām, ka tas īpaši attiektos uz tādām krājkasēm, kas uh, nodarbojas ar uh, valsts kredītu piešķiršanu Vēl es vēlētos īsī komentēt to, ko uh, ir iesniedzis referents kā grozījumus. Tad te ir runa par vienotu noteikumu, kopumu. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti svarīgi. Bet mēs uzskatām, ka nedrīkstētu ar šādiem noteikumiem uh, likt ciest mazākām bankām vai mazākām krāja iestādēm. Mēs eh, apsveicam ieteikumus, kas attiecas uz eh, dalību valstu iestādēm, tad te ir runa par iespējām veidot eh, savas institūcijas, par pārējiem grozījumiem. Mēs uzskatām, ka ir daudz grozījumu, kas ir diezgan līdzīgi, līdz ar to ir jūtama tāda kā vienprātība, Mēs uzskatām, ka šeit ir daudz interesantu lietu, ko mēs arī labprāt atbalstītu. Ja runa par eh, zaļajiem, tad mēs uzskatām, ka šī bāzes bankas koncepcija ir visnotaļ interesanta jo tādējādi mēs stiprinām tradicionālās eh, banku darbības. Tāpat arī ir jādomā par tādām bīstamām bankām, Kreisija Vācijas valdībā jau sen ir iestājušies par šādu principu ieviešanu, kas ļautu vērsties pret bīstamām bankām. Tāpat arī ir jānodrošina uh, vajadzīgie risku modeļi, kas atbilstu konkrētajiem banku darbības tipiem. Risku modeļu robežu noteikšanu to mēs arī atbalstām. Ja runa par valstu risku izvērtēšanu, tad agrāk es izteicos kritiski par šo punktu. No vienas puses, protams, šīs iedziens ir skaidrs, dzīve vienmēr nosaka konkrētus riskus, bet ja mēs ieliekam, ja mēs nosakām šeit tādus augstākus riskus, tad šī nozare justu ļoti lielu slogu Un jāatcerās, ka valstu kases jau tagad ir eh, diezgan tukšas, un mēs nedrīkstam uzlikt vēl liekus eh, izdevumus. Tieši tāpēc eh, šī ideja ir mazliet apšaubāma. Mēs uzskatām, ka šeit vajadzētu rīkoties visnotaļ piesardzīgi. Īsumā tas būtu viss. Es domāju, ka pārējie kolēģi jau daudz ko pieminēja, es nevēlos atkārtot viņu teikto, un tas arī būtu viss, ko es vēlējos šeit Eh, piebilst. Lielas paldies! Eh, tagad eh, dosim vārdu pārējiem runātājiem. Ir pieteikušies ļoti daudz tautas partijas grupas runātāju. Došu vārdu diviem, trīs no tautas partijas grupas, tad došu vārdu pārējām partijām un atkal atgriezīšos pie tautas partijas. Pirmais runātājs Žans Pols. Priekšādētājs izteikšos īsi, tā lai visi tiktu pie vārda. Es noteikti nerunāšu 12 minūtes. Es vēlētos izteikt dažus vispārīgus komentārus. Uzskatu, ka mums ir uh, jāskatās uz ekonomiskajiem jautājumiem, kas uh, ir šīs regulas fonā. Ir jāatcerās, ka tirgi jau tagad skatās uz bankām It kā šīm bankām vajadzētu jau ievērot noteikumus, kas vēl nepastāv. Protams, mums ir jāskatās uz bāzās trīs īstenošanu ASV. Es negribētu teikt, ka viņi to nepiemēros, taču ir jāatcerās, ka Eiropas bankās pastāv ļoti strikti kritēriji attiecībā uz likviditāti un maksātspēju. Es vēlētos sveikt referentu, jo, manuprāt, šeit nav runa par tukšām frāzēm. Viņš patiešām veids pamatīgu darbu. Viņš e, ir saņēmis e, vēl vairāk grozījumu nekā es saņēmu par e, savu ziņojumu par augsta riska fondiem. Tāpēc es gribētu teikt, ka viņam noteikti ir jāturpina strādāt līdzinējā garā. Jautājums par uh, SIFI, par sistēmiski svarīgām iestādēm. Ja mēs ieviesīsim šos principus jau 2014. gadā, tad radīsies konkurences krūpļojumi, un tas noteikti nebūs labi. Ja runa par maksātspējas eh, likmēm, tad eh, koeficientiem, tad es uzskatu, ka mums ir jāskatās arī uz apdrošināšanas iestādēm, arī uz tām ir jātiecina maksātspējas noteikumi. Tāpat mums ir jāatcerās par uh, laika termiņiem. Mēs uh, nedrīkstam pieļaut konkurences, uh, groz, konkurences izkropļojumus Eiropā. tirgiem vajadzētu izvērtēt banku iespējas eh, ievērot noteikumus, un šie noteikumi vēl nav pilnīgā, pilnībā skaidri. Es uzskatu, ka referentam vajadzētu piesardzīgi izvērtēt visus grozījumus, jo ir jānodrošina tādi pasākumi, ko var reāli izpildīt. Ja runa par ekonomiskiem jautājumiem, tad uh, vajadzētu noteikti nodrošināt eh, klientu depozītus. Ir jāatcerās, ka klienti ir ļoti dažādi. Tieši tāpēc eh, vajadzētu ņemt eh, vērā to, kādi klienti ir šīm bankām. Bieži vien nevar nodrošināt vajadzīgo uzraudzību, un tāpēc mums vajadzētu būt pietiekami mēreniem. Uh, uzraugiem ir vajadzīgs eh, tiesiskais pamats tā, lai šī kontrole būtu pietiekama. Mēs, protams, nevēlamies, lai šie noteikumi būtu pārāk eh, strikti un piņķerīgi. Protams, ka ja mums jau ir bāzele, bet eh, G20 nav ņēmusi vērā bāzeles kaitīgo ietekmi. Iespējams, dalību valstīm vajadzēja pārdomāt uh, savus soļus, pirms tie tika veikti. Tagad dod vārdu Danutai Hībnerē. Liels paldies! Es vēlētos eh, atsaukties uz Otmāra pēdējiem komentāriem. Tie ir runa par uh, konkrētajām īpatnībām, kas piemīt banku iestādēm. Es gribētu vairāk teikt, ka te nav runa par īpatnībām, bet gan par diferenciāciju. Uzskatu, ka šajā regulā uh, daudz eh, detalizētāk vajadzētu ņemt vērā to, ka finanšu un banku nozare ir ļoti atšķirīga Eiropā. Arī atsevišķās dalībvalstīs šī diferenciācija pastāv. Uzskatu, ka šīs punkts ir jāņem vērā. Es noteikti atbalstu vienotā tirgus padziļināšanu finanšu sektorā. Tāpat arī piekrītu tam, ka mums eh, šajā regulā vajadzētu izvairīties no uh, ilgtermiņa stagnācijas radīšanas Eiropā. Taču, ja mēs vēlamies reformēt šo sektoru un neuzlikt pārāk lielus tēriņus ekonomikai, un ja mēs rīkojamies ne tikai attiecībā uz šīm sistēmiski svarīgajām finanšu iestādēm, bet attiecinam šos noteikumus uz visu finanšu sektoru, tad šī diferenciācija ir vajadzīga. Manuprāt, ja šī diferenciācija tiek ielikta Eiropas regulā, tad noteikti mēs negrausim harmonizāciju, ko paredz šī regulā. Tāpat arī mēs nerunāsim pretrunās pret vienādiem spēles noteikumiem vai šo vienoto noteikumu kopumu. Ar diferenciāciju mēs patiešām varēsim radīt tādus vienādus līdztiesiskus spēles noteikumus. Ir jāatcerās, ka finanšu nozare, kas parādās Eiropā, ir diezgan atšķirīga, un ir jāatcerās, ka to dominē atkarība no bankām tā saucamajā vecajā Eiropā. Jūs teicāt, ka pagājušā gada pēdējā ceturksnī vairāk nekā 35 miljardi eiro tika uh, izņemti no Austrum Eiropas bankām. Tātad šīs īpatnības pastāv, un uh, daudzas valstis saskarās ar lieliem izaicinājumiem. Tajā pašā laikā ir jāatcerās par banku sektoru struktūru, ir jāatcerās dažādas kooperatīva bankas spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Uh, ir jāatcerās, ka šīs struktūras atšķiras Austrum Eiropā un Rietum Eiropā. Tieši tāpēc uzskatu, ka diferenciācija palīdzētu veidot šo regulu daudz labāku un eh, daudzi eh, labprāt izmantotu šo regulu, lai uh, izaugsme pastiprinātos, nevis uh, samazinātos. Lielas paldies, Korina! Paldies! Es vispirms gribētu izteikt pateicību Karas kungam par izcili labo un atvērto pieeju un mēģinājumu apvienot kvalitāti ar ātrumu. Bet es domāju, ka ir ļoti svarīgi ņemot vērā uh, to, cik nozīmīga ir šī likumdošana, par ko patreiz runājam. Ir svarīgi uh, dot tādu paļāvību banku sektoram attiecībā uz bāzēles piemērošanu visā Eiropā. Tas noteikti ir nepieciešams, lai atgūtu uzticību banku sektoram kā tādam. Es gribētu īpaši norādīt uz trim jautājumiem. Vispirms, šis parlaments pēdējos gados ir centies ļoti aktīvi stiprināt Eiropas uzraudzības institūciju pilnvaras. Es pilnībā piekrītu Otmāram, kad viņš saka, likumdošana uh, ir politiķiem, bet uh, tā nav domāta, lai to attīstītu uzraudzītāji kamēr uzraudzītāji nosaka galvenos principus, kas būtu jāiestrādā likumdošanā. Bet, ja runājam par uzraudzību, tad nevienmēr automātiski tās ir nacionālās uzraudzības struktūras, jo daudz grozījumu ir vērst uz to, lai palielinātu dalībvalstu uzraudzības institūciju um, brīvību un, uh, vē, un, un, un pilnvaras. Uh, Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai šīs uzraudzības pilnvaras tiktu strikti noteiktas eh, Eiropas eh, banku iestādēji, un eh, Eiropas sistēmisko risku kolēģijai. Katrā ziņā ir ļoti svarīgi, lai um, būtu lielāka paredzamība attiecībā uz uh, bāzeles uh, normu piemērošanu visā Eiropā. Un es redzu, ka daudz grozījumi ir ļoti, ļoti atšķirīgi šī ziņā. Es redzēju savus priek dažus priekšlikumus attiecībā uz nepieciešamību nostiprināt mm, e, Eiropas e, sistēmisko uh, Eh, risku eh, kolēģiju, tāpat arī attiecībā uz eh, riska samazināšanu, runājot par pašu kapitāla un aizņemto līdzekļu īpatsvaru. Tālāk mums ir likviditātes īpatsvars un kas tiek uzskatīti par likvīdiem aktīviem. Šeit es gribētu runāt tikai par augstas kvalitātes aktīviem, jo dažos grozījumos var redzēt, ka um, šī pozīcija tiek vājināta. No otras puses, valstu obligācijām un uh, nodrošinātajām obligācijām būtu jābūt kā augsts kvalitātes aktīviem, piemēram, ar aktīviem garantēti vērtspapīri šajā gadījumā netiek ņemt vērā. Nu, tad varētu teikt, ka viens vērtspapīrs ir augsts kvalitātes, otrs nav. Nē, es tā uzskatu, ka tā nav pareizi. Es esmu piedāvājusi principus, protams, ko tālāk varētu izstrādāt, lai tiešām uh, otrajā līmenī un pie kā varētu strādāt Eiropas eh, banku eh, iestādi, kur mēs aktīvu eh, kvalitātes kritērijus apvienojam ar citiem kritērijiem, kas nosaka to, cik aktīvs ir likvīds. Tā kā es gribētu redzēt plašāku un detalizētāku izvērtējumu tam, kas varētu būt augsts kvalitātes vērtspapīrs un kas nē. Es atvainojos uh, aktīvs un kas nē. Jo mēs redzam, ka mums ir piemēram hipotekāro uh, kredītu tirgi, kur ir problēmas piesaistīt finansējumu tieši šīs kvalitātes dēļ. Tālāk aizņemto līdzekļu attiecību pret pašu kapitālu. Es uh, esmu iesniegusi grozījumus kur ierosinu, ka novērtējumā būtu jāņem vērā arī valsts sektora banka situācija, jo pastāv risks, ka valsts sektora kredīti varētu pasliktināties. Es neprasu nekādus izņēmumus, bet es domāju, ka šajā novērtējumā tas būtu jāņem vērā. Jebkurā gadījumā es domāju, ka ir ļoti svarīgi lai šīs normas stātos spēkā vienlaicīgi ar informācijas atklāšanas prasību. Tā kā tas būtu jāsaskaņo. Tālāk par atlīdzību banku sektorā. Es domāju, ka šeit diskusijas varētu noritēt tālāk, bet ja mēs nosakam ar likumdošanu sistēmu, kas tiks ieviest visā Eiropā, es neesmu īpaši tad nobažījusies par to, ka uh, augstākā līmeņa vadītāji aizbrauks uz ASV, Singapūru vai citur. Ja viņi to dara un ja viņiem nav pieņemams tas, ka mainīgā algas daļa uh, Eh, nav lielāka par fiksēto daļu, tad lai viņi brauc prom. Jo šeit iet runa par atbildības uzņemšanos, par konsekvenci, un tas nav tikai populistisks jautājums, bet šeit mēs ņemam vērā Eiropas iedzīvotāju vispārējās intereses un par to, ka būtu nepieciešama tāda vispārēja harmonizācija attiecībā uz atlīdzības mainīgo daļu. Tālāk būtu jānodrošina arī konsekvence ar jau spēkā esošo likumdošanu. Es esmu iesniegusi jau grozījumus, piemēram, attiecībā uz regulas priekšlikumu par Eiropas Savienības tirbas infrastruktūras struktūru. Mēs tātad nevaram iet tālāk nekā to noteikusi regula, bet mēs arī rīkstam arī kāpties atpakaļ. Tāpat eh, būtu jāievēro konsekvence ar piemērošanu trešajās valstīs. Es saprotu to, ko daudz kolēģi teica par to, tajā pat laikā mēs nedrīkstam atteikties no tā laika grafiku, ko esam iecerējuši. Paldies, un tagad eh, sociāls demokrātu vārtā eh, došu vārdu Zīberkungam. Paldies! Es runāšu tikai par trīs man īpaši svarīgiem punktiem, jo tik daudz runātāji pieteikšies runāt. Es piekrītu referentam un daudziem kolēģiem par to, ka MVU it īpaši attiecībā uz to nozīmi mūsu uh, Mūsu e- ekonomikā nedrīkst tikt apgrūtināta ar kapitāla prasību, pārmērīgām kapitāla prasībām. Es domāju, ka te varētu tādu um, divu pakāpju pieeja pie, piemērot. Nu, varētu teikt tā, ka, piemēram, uh, kredītiem, kredīti um, kas uh, attiektos uz summu līdz, eh, līdz eh, teiksim, 100 eh, miljoniem eiro, tad tur šī likme būtu 5, 15%, savukārt attiecībā uz kredītiem, kas ir pie, līdz 5 miljoniem, tur tātad līdzinējo 100% vietā tam vajadzētu pazemināt uz 75%. Tālāk runājot par uh, hipotekārajiem kredītiem. Komisijas prie, priekšlikums paredz Eiropas Savienībā paredzētu vienot šo riska svērumu, bet eh, tā kā nekustamā īpašuma tirgus eh, dalība valstīs atšķiras attīstības ziņā, tad šāds risinājums varētu būt pārāk bargs. Bet, ja, teiksim, eh, noteikti augstāks šis te, riska likmes, tad ņemot vērā no komisijas teksta, nav iespējams šo te riska svērumu samazināt attiecībā uz, eh, lab, uz labi attīstītiem eh, un tādiem drošiem eh, hiptārā kredīttirgiem. Es domāju, ka šeit vajadzētu radīt zinām elastību. Kā pēdējo punktu, ko es gribētu pieminēt, es gribētu runāt par šo te aizņemto līdzekļu attiecību pret pašu kapitālu. Es domāju, ka tas ir ļoti būtisks jautājums ja mēs runājam par tādām mazām un vidēji iz, izmēra bankām, tie varētu tiešām rast pozitīvus risinājumus. Būtu jā, vai vispār ir vajadzīgs ieviest vienotu kvotu visiem finanšu institūtiem, vai varbūt tomēr vajadzētu vadīties pēc kredīta institūcijas um, apjomiem, izmēriem. Uh, Un tāpat arī jāņem vērā dažādos standarts un finansēšanas, tāpat arī pārfinansēšanas struktūras, kāda ietekme šeit aizņemto līdzekļu attiecībai būs, tīpaši ņemot vērā uz um, komunālo finansējumu un citiem, citām jomām, kur, teiksim, šis risks ir daudz zemāks nekā citās jomās. Es domāju, ka tāpat vajadzētu ļoti kalibrētu pieeju un nevis eh, noteikti konkrētu likmi uzraudzības fāzē, jo tikai tā mēs varam iegūt pozitīvu situāciju attiecībā uz tirgus dalībniekiem. Es domāju, ka Karaskungs ir sastādījis ļoti labu ziņojumu. Liels paldies! Un es vēlu jums daudz spēku tuvāko nedēļu laikā. Uh, thank you very much. Paldies, un tagad došu vārdu Alde grupas pārstāvē. Silvija, tu esi koordinātori, varbūt došu vārdu tev vispirms. Paldies, Šārona! Jā, es gribētu pateikties Otmāram par eh, šo likumdošanas projekta piedāvājumu. Daudz kas tika jau pateikts, un man šķiet, ka šajā milzīgajā likumdošanas pakotnē ir uh, viena lieta, kas varētu mūs ievest strupceļā, tas ir tas, ka mēs varētu apjukt šajās tehniskajās detaļās. Valstu valdību vadītāji ir vienojušies par uh, bāzēlu regulām, bet uh, parasti tomēr likumdevējs ir tas, kurš izstrādā uh, šajā gadījumā direktīvas un regulas, katrā ziņā mums ir jāraugās, lai mēs nepadziļinātu krīzi, lai kā tas nebūtu. Protams, eh, lietas ir jādara saulaicīgi, bet es domāju, mēs nedrīkstam sasteigt savu reakciju. Es uzskatu, ka viena no svarīgākajām lietām ir šāda, un arī Korīna par to jau runāja. Mēs esam pieņēmuši likumdošanu par uzraudzības iestādēm Eiropā. Un mēs tagad cenšamies to kompensēt to, ka daudzus gadus šajā jautājumā nav bijusi regula. Mums ir nepieciešams tiešām reāls vienots Eiropas uzraugs, kas raucītos, lai kapitāls tiktu piešķirts reālai ekonomikai. Un dalību valstu valdību mēģinājumi saglabāt eh, nacionālās pilnvars saviem uzraudzības eh, um, institūtiem eh, ir nepamatots un tas ir pretrunā ar mūsu pieņemto vispārējo uzraudzības pakotni. Otrajā līmenī, protams, mēs eh, varam paredzēt ierobežotas izmaiņas un pielāgojums eh, atkarībā no nacionālās specifikas, bet tajā pat laikā mēs nevaram um, dot pilnīgi brīvu vaļu piemērot uh, daudz, ka, daudzskaitlīgus izņēmumus. Tad, kad es runāju par finanšu tirgiem, tad es runāju daudzskaitlīgi. Jā, mums ir finanšu tirgi un jurisdikcijas, bet es visu laiku domāju, ka mums šeit iet runa par vienoto tirgu, par Eiropas Savienības vienoto tirgu. Varbūt esmu kļūdījusies, bet jā. Ja eh, viendien franči kļūtu par lielākiem eh, vienotā tirgus aizstāvjiem nekā briti, tas laikam būtu pārsteigums. Uh, Bet, lai kā nebūtu, es negribu mest aizdomēnu uz amerikāņiem vai ķīniešiem, kas eh, gribētu paslaucīt eh, Bāzeli viens eh, zem tepiķa. Nē, es domāju, ka mums vajadzētu respektēt tās normas, kas ir spēkā. Es nesaku, ka mums ir risinājums, bet mums vajadzētu kopā domāt par to, kādas normas mēs pieņemām un kādas tās tiks piemērotas. Jo šajā gadījumā, ja mēs domājām, ka visi sāks e, ievērot normas tikai tāpēc, ka tās ir pieņemtas, tas ir naivi. Tādēļ es ierosinu iestrādāt aizsardzības mehānismu, ko varētu izmantot un piemērot, ja rodas problēma. Tāpat kā strīdus atrisināšanas mehānisms. Tā kā, ja nav iespējams normas piemērot, ja nav iespējams pārbaudīt, vai normas tiek atbilstoši īstenotas, tad vajadzētu būt iespējai izmantot citus instrumentus. Mēģināsim atcerēties šī teksta stratēģisko mērķi. Paldies! Thank you very much. Uh, now we go back. Paldies! Un tagad astrīdēju vārds, ja jūs esat gatavi, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es atvainojos referentam, ka man bija jāaiziet, bet sieviešu tiesību komitejā bija svarīgi notikumi, tā kā man bija bal jāpiedalās balso balsojumā, un nu, tajā komitejā arī reizēm ir jādzird, jāsadzird saprāta balsi, un tāpēc es uz īsu brīdi atstāju zāli. Es gribētu runāt par diviem vai trim ļoti būtiskiem punktiem saistībā ar grozījumiem. Ja mēs runājam par īstermiņu likuditātes um, um, likmi 4.13.1, tas ierobežo likviditātes. Pu plūsmu līdz 75% no likviditātes um, izdejošajiem uh, tātad līdzekļiem. Tas piespiež bankas visos apstākļos saglabāt uh, likvīdo aktīvu rezervi. Un šāda veida sistēma tiek piemērota vienoti visās bankās neatkarīgi no to likviditātes situācijas. 75% griezti tas ir vairāk nekā Bāzēla 3 nolīgumā, ko mēs šobrīd eh, ar eh, kapitāla prasību 4. Paku, direktīvas 4, nu, 4 pakotni ieviešam Eiropas Savienības likumdošanā, bet Bāzēla 3 eh, regulā uh, Šī prasība ir konsolidētā līmenī un attiec tikai uz uh, pārobežu banku grupām. Savukārt Eiropas kontekstā fakts, ka mēs īstenojam šādus noteikums gan individuālajā, gan konsolidētajā līmenī, šis līmenis uh, kļūst uh, vienlīdz piemērojams gan konsolidētajam līmenim, gan meitas uz sabiedrībām. Citiem vārdiem sakot, uh, tas attiecas uz eh, kādas grupas eh, eh, meitas sabiedrībām. Un tas nozīmē, ka visas grupas meitas sabiedrības ievēro un tā tad veido šo te likvido aktīvu rezerves, kas bloķē daļu no grupas likvidiem aktīviem. pat ja likviditātes prasības ir izpildīts. Es nedomāju, ka ir piemēroti radīt mākslīgas uh, eh, likvidu aktīvu rezervas, ja grupas finansiālā situācija ir uh, laba un ja grupa ievēro visas maksātspējas un likviditātes uh, normas, ko nosaka CRD 4. Un tāpēc es ierosinu svītrot 75% slieksni tikai individuālā līmenī. Protams, tas ir jāpadara. Tas, tam joprojām būtu jābūt spēkā attiecībās konsolidēto līmeni. Es domāju, ka visiem to vajadzētu pieņemt, jo tas pilnībā atbilst Bāzela 3 kritērijiem un eh, tad būtu ņemta vērā arī Eiropas modeļa būtu ņemts vērā arī Eiropas modeļa raksturīgās iezīmes, kas sevī ietver uh, uzraudzības noteikumu ievērošanu tādā divu līmeņu sistēmā. Tas ir arī ļoti būtiski pilnvaru deleģēšanas ziņā. Es neesmu priecīga par 408.3 eh, punktu, kur ir runa par Eiropas banku iestādi un ka līdz 14. Uh, gadam būtu jāpieņem tehniskie standarti, kur būtu noteikti aprēķina uh, mehānismi izējošajām plūsmām, produktiem un pakalpojumiem, ņemot vērā, cik šis uh, jautājums ir būtisks un ņemot vērā, cik liels summas te ir liktas uz spēles, es domāju, ka koplēmuma procedūra šajā ziņā būtu vispiemērotākā likumdošanas metode. Un tāpat es do, domāju, ka es gribētu teikt, ka Eiropas komisija ierosina ievies deleģētos aktus, tas ir 444. pāns par galīgajiem nosacījumiem attiecībā uz īstermiņa likviditātes jautājumu. dažādiem aktīviem un uh, saistībām. Tātad šis uh, aktīvu saraksts. Te ir runa tātad par uh, likvīdiem aktīviem un to sarakstu, kas ir banku rīcībā, runājot par uh, tīriem izjūšajām plūsmām. Ņemot vērā to, ka šie jautājumi ir strateģiski svarīgi, uh, Arī šajā gadījumā, manuprāt, koplēmuma procedūra būtu piemērotāka. Jo te ir nepieciešama pūliņa gan no komisijas, gan banku nozars, gan uh, Eiropas banka iestādes, gan no komisijas, gan no parlamenta, gan no citiem. Tā kā es domāju, ka visiem vajadzētu iesaistīties, ja komisija nāk klājā ar likumdošanas ierosinājumu. 2014. gads kā termiņš šajā kontekstā nav reāli īstenojams, ņemot vērā, cik smaga mums ir likumdošanas izstrādes darba kārtība. Un tāpēc es ierosinu pārcelt uh, šī režīma pārskatu uz uh, 2018. gada 31. decembru. Es domāju, ka līdz tam laikam mēs būš, būsim izpildījuši visas Bāzēla 3 nosacījumus un tāpat tās kapitāla prasību direktīvu 4. Un tas priekšsēdētājs ceru, ka jūs līdz ar to sapratīsiet mans grozījumus un referents varēs tos iestrādāt savā tekstā. Paldies! Tagad došu vārdu Gunāram Lūdzu. Paldies! Paldies Otmāram par lielisku ziņojumu, paldies arī ēnu referentiem par sadarbības garu, kādā viņi strādāja un par gatavības dialogu. Es domāju, ka ir viegli raudzīties uz šo ziņojumu kā uz tehnisku ziņojumu, tādēļ, ka te ir ārkārtīgi daudz tehnisku detaļu. Ļoti būtiski redzēt, uh, ka tas ir arī politisks ziņojums, un referents uz to norādīja, jo te ir runa gan par stabilitāti, gan par spēju finansēt investīcijas Eiropas ekonomikā. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars šajā situācijā. Man viens no būtiskākajiem punktiem ir nodrošināt to, lai mums būtu augsts atbildības līmenis banku nozarē, banku sistēmā. Un ar augstu atbildības līmeni mums arī ir jānodrošina to, lai būtu iespējas uzņemties šādu atbildību, un tāpēc es esmu iesniedzis dažas grozījumus attiecībā uz uh, korporatīvo pārvaldību un uh, atbildības dalīšanu, jo, ja mēs uh, viņiem pazeminam šo atbildības slieksni, tad mēs nevaram viņiem lūgt uzņemties, prasīt uzņemties atbildību, tāpēc mums ir nepieciešams caurskatāms sistēmas, kur akcionāriem būtu iespējams dalīties, um, sadalīt šo te atbildību. Uh, valdē un tā tālāk. Otrakārt, ir ļoti būtiski, lai mums būtu vienotais tirgus, lai tas būtu atvērts. Bet tas jau neizslēdz to, ka tām dalību valstīm, kura, kuru banku sistēma ir eh, savādā, kuram, teiksim, banku nozara ir ļoti liela, ka tās var veikt citus pasākumus, kur būtu, teiksim, augstāk līmeņa kapitāla prasības, tāpēc, ka viņiem arī risks būtu lielāks nekā, teiksim, citām valstīm. Ja es, piemēram, ņemu tādu ekstrēmu piemēru, piemēram, Īslande, kur ir ļoti liels banku sektors, es domāju, ka būtu ļoti piemēroti, ja Īslandē būtu augstākas prasības. Bet, nu, viņiem jau nav tāds problēmas, par kādām mēs šobrīd runājam. Tādām dalībvalstīm kā Zviedrija, kur, teiksim, banku sektors ir diezgan liels salīdzinoši ar ekonomiku, būtu saprātīgi, ka būtu arī augstāks vai stingrāks prasības. Tas nekropļo kon konkurenci, tas nekādā ziņā ne nekropļo konkurenci, bet dod lielāku ieguldījumu stabilitātei un uh, palīdz mazināt sistēmiskos riskus. Un es domāju, ka mēs varētu būt atvērtāk attiecībā uz eh, tādām valstīm, kur ir eh, lielāks banka sektors, un tad tur varētu tiešām šis te prasības būt stingrāks. Otrakārt, ja mēs runājam par maziem un vidējiem uzņēmumiem, banku sistēmas iespējas sniegt MVU kapitālu lai būtu šādas iespējas, tad tas nozīmē, ka mums ir arī jānodrošina tas, ka ir pareizais līdzsvars un pareizā riska izsvēršana, jo, ja mēs raugamies uz visiem riskiem kā vienlīdz eh, lieliem vai maziem, tad beig beigās visvairāk cietīs mazie un vidējie uzņēmumi. Bet ja mēs nodrošināsim to, ka bankas var uzņemties atbilstoši vai īstenot atbilstoši riska analīzi dažādiem riskiem, tad vienmēr būs lielāka elastība, lielākas manevrēšanas iespējas ar tādu pašu stabilitāti nodrošināt investīcijas un investīcijas atalgojumu un uh, aizdevumus un veicināt uzņēmē darbību Eiropas Savienībā. Es uh, beigšu, esmu runājis tikai 1 minūte un 50 5 sekundes, un uh, tas ir laikam rekords šodien. Jā, bet, diemžēl, pulkstens gāja uz priekšu, kamēr jūs vēl runājāt. Nu, jebkurā gadījumā viss labi. Es gribēju tikai pateikt, ka es runāju arī savas kolēģis vārdā. Es zinu ļoti labi, cik katrs no jums ilgi runāja. Tas, kā ēnu referents runāja 12 minūtes un referents runāja 20 minūtes, un tas ir normāli. Bet daži cilvēki runāja vairāk kā 6 minūtes, kas nebija referenta, tā kā es domāju, ka viss ir samērīgi. Nākamais runātājs, kurš runās mazāk nekā 12 minūtes, ir Švāba kungs. Paldies, prasēdētāji! Man ir 16 eh, grozījumi, un es gribētu iedzināties detaļās, bet ja te referents saka, viņš nevēlas, lai būtu atšķirīgi noteikumi atšķirīgām bankām, jābūt vienotībai, tad pilnībā, es viņam pilnībā piekrītu. Neraugoties uz daudziem grozījumiem un to, cik grūti ir panākt kompromisu šajā ziņā, es gribētu vēlreiz pavisam īsi runāt saviem vārdiem par diviem punktiem kompromisu meklēšanas ziņā. Pirmkārt, es uzskatu, ka mēs esam ieinteresēti, un to es saku arī kā tāds dalībvalsts pārstāvis, kurā tas līdz šim tā ir bijis, lai mēs riska izsvēršanu attiecībā uz vidē lieliem kredītiem atstātu pare, pa, tajā līmenī, kā tas ir šobrīd. Uh, Te mans kolēģis iepriekš runāja par to, varbūt Karaskungs vēl var labāku priekšlikumu likt mums priekšā, bet es domāju, ka, ja mēs runājam par MVU um, un tāda zema riska kredītiem, tad um, šī te līmeņa atstāšana tādā pašā līmenī, kā tas ir šobrīd, uh, tikai vairot stabilitāti. Otrakārt, kas attiec uz dažādām um, apvienībām, es saprotu, ka te tiek vispārināts, bet uh, tas tikai apgrūtinās MBU darbu. Un treškārt man tikko ienāca prātā tas, ko Astrid Lulinga teica, ir pareizi, ka mums nevajadzētu atsevišķi tiesisko kompetenci attiecībā uz Eiropas banku iestādi. EBA vēl nav nobriedusi tam, lai pati pastāvīgi rīkotos. Mums ir tās, ko mēs nesen redzējām, tas nav nekas iepriecinošs, bet es domāju, ka šobrīd ir pārāk grūti spriest par to. Paldies! Thank you. Paldies, Andres! Un paldies, ka runājāt tik īsti. Sančes Prasēdā kungs lūdzu. Paldies, priekšsādētāji! Arī es gribētu izteikt savus komentārus šajās debatēs un izskaidrot savu grozījumu būtību, cerībā, ka referents apsvērs tos. Mans mērķis bija nostiprināt mūsu finanšu institūciju ilgtspējību. To var izdarīt no vienas puses stiprinot to pārvaldību, no otras puses atturot tās no pārmērīgu slogu uzņemšanās, kas varētu viņus nostādīt nelabvēlīgā situācijā konkurences eh, jomā. Runājot par pārvaldību, es domāju, ka mēs nedrīkstētu runāt par tādiem pārvaldības jautājumiem, ka tam būtu jāpaliek pašas ko, kopienas kompetencē, bet mums ir vismaz jāsaprot, ka, ka ir vajadzētu tādas standartas, kas, ko varētu salīdzināt ar Eiropas ekonomiskās sadarbības organizācijas un citu organizāciju standartiem. Tā kā mēs runājam par eh, pārvaldes struktūrām, par um, integritāti, par, par kontrolas objektivitāti. Es nedomāju, ka mums vajadzētu šo standarts pazemināt, ja kaut kādā veidā. Runājot par uzraucības padomē, mēs dzīvojam vienotā tirgu, bet tā ir taisnība, bet ir arī atsevišķi tirgi, jo situācija dalība valstīs un dažādos tirgos atšķirs. Ja mēs pāraugamies uz nekustamā īpašuma tirgu, tad tu, tur noteikumi atšķiras, teiksim, patērētāja aizsardzības prasības varētu būt atšķirīgas eh, dalība valstīs. Ja mēs runājam par izcelsmes valsts un uzņēmēju valsts eh, reg regulētā, regulatoru normām, un um, tad jāsaka, mums ir pavisam noteikti jāpieturs pie vienotā tirgus, taču uh, ir ļoti skaidri jāpasaka, ka šīm, šīs normas nedrīkstētu pārāk atšķirties. Ja mēs vēlamies veicināt ilgtspēju, tad ir vajadzīga precikliska pieeja. Mums nevajadzētu iebilst pret Vēl viens ļoti svarīgs punkts ir izvairīties no netaisni, teiksim, nevienlīdzīgas pieejas, ja mēs, teiksim, pielīdzinam to ar ASV sistēmu. Mums ir jāsaprot, ka, ja, ka mēs veicināsim dekapitalizāciju, un es domāju, ka tā nav pareizā pieeja, mums ir pareizi jārīkojas ar kapitālu. Vēl viens jautājums ir zaudējumi. Te mēs runājam par vienoto tirgu. Mums ir jābūt spējīgiem salīdzināt zaudējumus, un tas jādara konsekventi, un tāpēc ir nepieciešams tāds ļoti skaidrs, saprotams, mehānisms, lai mēs varētu attiecīgi rīkoties Eiropas līmenī, aprēķinot, teiksim, šos zaudējumus. Dažādi uzņēmē darbības modeļi varētu apgrūtināt kopēju metožu izstrādi šajā jomā. Runājot par hipotekām, man arī šajā sakrībā ir izstrādāts kāds grozījums. Daudz, kas jau ir darīts finanšu stabilitātes veicināšanai šajā jomā, bet runājot par likviditāti, lūdzu ņemiet vērā korporatīvo obligāciju nodrošināšanas jautājumu. Mēs nedrīkstam eh, pieļaut, ka situācija sāsinās, bet nodrošināšana pati par sevi ir tāds ļoti labs mehānisms savukārt. Mēs nedrīkstētu liekt ekonomikai atjaunoties, radot eh, jaunus slogus, jo mūsu galvenais eh, mērķis ir ilgtspējīga izaugsme. Paldies! Āni Jensen, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies eh, referentam par eh, viņa pieeju. Paldies arī ēnu referentiem par viņu pieeju, tīpaši attiecībā uz elastību, jo nu, man ir tikai viens komentārs, kur gribētu izteikt, tā kā esmu no Dānijas, Karaskungs zina, par ko ir runa. Esmu iesniegusi vairākus grozījumus kopā ar citiem deputātiem, un tie visi ir saistībā ar likviditātes prasībām. Tas ir lielā mērā saistīts ar uh, hipotekāro kredītu institūcijām. Manā valstī divas trešdaļas no visiem kredītiem iet uh, caur šādām institūcijām, un tur netiek ņemti depozīti, Tā ir ļoti stabila sistēma, kas balstas uz līdzsvarot principu, tur ir ļoti skaidrs risku pārnes, ir, viss ir skaidrs aizņem, aizņēmumu ne, ņēmējiem, riski ir zemi un iemesls, kāpēc šī ideja nav tikusi pārcelt uz citām valstīm, laikam ir tāda, ka tur, ne, ka tādā sistēmā strādājot, nerodas bagāti, baņķie nekļūst bagāti. Uh, Pēc Lehman Brothers sabrukuma mēs redzam, ka mums ir ļoti apeicies ar šo te ļoti vienkāršo sistēmu. Komisijas priekšlikums un arī karas ziņojumi ir uh, palīdzējuši likvidēt dažas uh, no problēmām, kas bija, kas izrietē no, komite, no Bāzels komitejas. Bet uh, joprojām nav atrisināti daži jautājumi, kas ir saistīti ar likviditāti. Uh, es tikai gribēju klātesošajiem norādīt, ka tāda lieta pastāv, un man arī gribētu sacīt, ka daži priekšlikumi, kurus ir iesnieguši citi deputāti, tikai pasliktinātu situāciju un radītu jaunas grūtības. Tā kā mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz to, kā izvērtēsim iesniegtos grozījumus. Šāda stabi, stabila finansēšanas attiecība ir tikusi ierosināta, un Karas kungs jau arī ir lūdzu, lūdzu paraudzīties, kā tas tiks izvērtēts. Es no savu viedokļu gribētu teikt, ka tas nav tikai tehnisks dabas jautājums, tas ir arī ārkārtīgi politisks jautājums. Un visbeidzot, gribētu pieminēt jautājumu par uh, Bāzeli 1, kuru pieminēja Vikija Forda. Es kopā ar citiem esmu iesniegusi grozījumu, kas ir tāds kā kompromiss kur tad Bāzela viens netiktu tā kā atcelt, kas ir uh, problēma bankām, bet gan dotu Eiropas banku iestādēji zināms pilnvars izvērtēt, kad var uh, to atcelt un kad nē. Tas ir tā kā vairāk kompromiss. Es ar nepacietību gaidu diskusiju par šiem jautājumiem un cerams, ka mums izdosies rast labu un elastīgu risinājumu. Paldies! Uh, Pablo! Lielas paldies, Pablo! Lielas paldies, eh, priekšsēdētāji! Pirmām kārtām es vēlētos pateikties referentam par paveikto un arī par darbu, kas viņam vēl ir jādara. Protams, ka mēs pašlaik dzīvojam ārkārtas situācijā. Mēs visi ļoti strādājam pie tā, lai tas, kas nesen notika finanšu pasaulē, vairs neatkārtotos. Tieši tāpēc mums ir jāpaukstina kapitāla prasības valsts parādiem. Tas būtu pirmais, kas ir jādara. Valsts parādiem ir jābūt eh, tādiem līdzekļiem, kas, eh, eh, kurus neapdraud nekāda riski. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim lielu uzticības kredītu Eiropas Savienībā. Uh, Mēs redzam, ka šīda, šāda neusticēšanās jau pastāv, ka nav daudz vairs cilvēku palicis, kas mums uzticētos. Tieši tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai atbalstītu ekonomiku. Tāpat arī mums ir jābūt ļoti piesardzīgiem, lai mēs nedodotu sabiedrībai pretrunīgas, pretrunīgu informāciju. Atsaucoties uz iepriekšēju runātāju komentāriem, es uzskatu, ka mums vajadzētu strādāt tā, lai banku programmu nodrošinājums tiek uzskatīts par mūsu līdzekļiem gadījumā, ja banka tiek likvidēta. Ir jāatcerās, ka e, šie, e, šis programmu nodrošinājums tiek jau tagad uzskatīts par uh, mātiskajiem līdzekļiem. Mums ir jāparedz noteikumi, kā mēs rīkosimies, ja bankas tiek likvidētas. Tieši tāpēc mums ir jāparedz maksimāls prasības kredīta sniedzēja iestādēm. Ja runa par likviditāti, ir jānodrošina juridiskā noteiktība. Eiropas centrālajai bankai ir jāuzņemas eh, svarīgākā loma. par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem esam iesnieguši grozījumus par divējādiem mērķiem. Pirmām kārtām ir jānodrošina vajadzīgais finansējums Eiropas MVU un ir jāizvairās no eh, kredīti ierobežojumiem, kas tiek uzlikti MBU. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgas saprātīgākas kapitāla prasības mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Vienlaicīgi ir jāpieļauj arī riska kapitāla palielināšana eh, mazajiem vidējiem uzņēmumiem par 1 miljonu eiro. Vēlreiz eh, paldies eh, referentam Šāronai. Herberts Dorfmans vēlas runāts un, un vēl viens runātājs, un pēc tam dosim vārdu atkal referentam. Paldies priekšādētāji, es varētu izteikties pavisam īsi. Ja runa par īpašu attieksmi pret mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, varu piekrist tam, kas tika jau minēts. Mums ir jāņem vērā šie faktori, tie ir ārkārtīgi nozīmīgi. Gribētu pieminēt pāris lietas, kas vēl netika apspriestas. Tas ir eh, mazās eh, bankas. Dalība valstīs eh, un arī Itālijā ir tāda banku sistēma, kurā darb, kurās darbojas arī pavisam nelielas bankas, kas ir apvienojušās eh, grupās. Šīs grupas, piemēram, Itālijā ieņem 10% no kopējā banku sektora. Mums vajadzētu ņemt vērā šo uzņēmumu īpašo situāciju tirgū. Esmu iesniedzis attiecīgus grozījumus. Tas būtu, piemēram, 293. grozījums, kur ir runa par šādu mazo banku grupējumu vadības sistēmām. Es uzskatu, ka šādām bankām vajadzētu piešķirt tādas pašas tiesības kā lielajām bankām. Tas nozīmē, ka vadības funkcijām ir jābūt daudzveidīgām, tās būtu jāakceptē. Otrs punkts, kas arī attiecas uz šī, šo sistēmu, te ir runa par uh, apdrošināšanas e, iespējām. Šajās, e, šajos grupējumos starp mazajām bankām ir solidāri organizēta e, drošības sistēma, un to noteikti vajadzētu ņemt vērā. To esmu apskatījis 1059. grozījumā. Ja runa par pārējām tēmām, tad es varu piekrist iepriekšējiem runātājiem. Lielas paldies! Nākamais runātājs. Lielas paldies! Mītris kungs. Vispirms es vēlētos pateikties um, Otmāram Karasam par viņa uh, labi paveikto darbu. Viņš ir eh, ķeries klāt problēmām, kurus esmu apskatījis arī savos grozījumos. Esmu šos grozījumus jums jau nosūtījis. Es vēlētos vērst jūs uzmanību uz kādu ļoti svarīgu punktu. Man ir eh, radies iespējas, ka tad, kad mēs runājam par kapitāla prasībām, kas ir tik nozīmīgas tirgiem, ņemot vērā pastāvošos draudus, uh, tad eh, bieži vien, apspriežot šīs prasības, mēs nedomājam par kopējā tirgus aizsargāšanu. Es vienmēr esmu iestājies par kopējo tirgu, es zinu, ka arī franču kolēģi, piemēram, vienmēr to aizstāv, bet mums vajadzētu vairāk runāt par finanšu pakāpojumiem šajā kopējā tirgū. Tagad, cīnoties par šo kopējo tirgu, mēs varam destabilizēt finanšu sistēmu. Mēs varam to destabilizēt tāpēc, ka šī finanšu sistēma jau pastāv, un tad, kad mēs mainām likviditātes koeficientus, lai um, ņemtu vērā uzņēmumu grupu īpatnības, tad uh, šajos vietējos tirgos, kas uh, pašlaik jau pastāv, vai nu te būtu runa par kopējo tirgu vai par mazākiem tirgiem, tad ir ļoti vienkārši izjaukt uh, līdzsvaru sistēmā. Atgriezīšos pie iepriekš minētā. Ja runa par prasībām, tad, piemēram, likviditātes attiecībās ir jāņem vērā vietējie faktori, vietējie apstākļi. Ja runa par harmonizāciju un vietējo īpatnību ņemšanu vērā, tad daudzi kolēģi par to jau runāja. Vēlētos vēst jūsu uzmanību uz vienu punktu, kas šķiet vēl netika apskatīts. Mēs bieži vien pieminam Bāzele 3. Taču Bāzele 3 iesaka izturēties piesardzīgi pret harmonizāciju. Bāzele 3 paredz šo vietējo īpatnību ņemšanu vērā. Tas nozīmē, ka ir jāņem vērā kapitāla prasības. Mums vajadzētu ļoti rūpīgi izturēties pret šo jautājumu. Ir vajadzīgi noteikumi, kas aizsargā kopējo tirgu, bet tajā pašā laikā mēs nedrīkstētu graut jau pastāvošos drošības pasākumus, kas mūs tik labi pasargā no krīzes. Paldies! Paldies! Tā kā mums ir atlaicies laiks, tad eh, referents ir norādījis, ka viņš labprāt uzklausītu arī komisijas pārstāvjus. Došu jums vārdu. Protams, ka jums eh, netiek piešķirts eh, milzīgi ilgs laiks, bet varbūt jūs varētu pieminēt tikai dažus svarīgākos punktus, nevis katru grozījumu. Well, thank you, Madam Chair. Yes, indeed, the debate has been extreme. Paldies priekšsēdētājā. Debats tiešām bija ļoti piesātināts un diez vai varēsim uh, atbildēt uz uh, komentāriem par visiem jautājumiem. Gribam pateikties referentam par iespaidīgo darbu. Uh, Un uh, mēs uh, ar tiešām interesi sekojām grozījumiem parlamentā un redzam, ka mums priekšā ir daudz darba. Runājot par laika grafiku, es dzirdēju, ka daudz no jums apstiprināja to, cik svarīgi ir šo likumdošanu sagatavot pēc iespējas ātrāk, tajā pat laikā nezaudējot tās kvalitāti. Mēs atbalstam abus šos centienus, un Lamberkungs teica, ka viņš gribētu uzsākt eh, sacensības ar padomi un eh, grib būt pirmais. Jā, es gribu teikt, ka arī padomi ir tikpat ambiciozi, un arī tā vēlas nonākt finiša taisnē pirmā un panākt vienošanos tuvākajā laikā, lai tā būtu gatava šādam solim. Mēs atbalstām šādas, šādu ambīciju līmeni abās institūcijās, tālāk par maziem vidējiem uzņēmumiem. Daudz, ja ne visi, norādīja uz to, cik svarīgi ir eh, sniegt vajadzīgo atbalstu MVU. Komisija piekrīt šādam viedoklim. Un, lai arī no paša sākuma viena no galvenajām projekta prioritātēm eh, bija tieši MVU, mēs esam sagatavojuši pārskatīšanas klauzulu un lūguši Eiropas eh, banku iestādi sagatavot novērtējumu līdz šī gada septembrim. Tas nozīmē, ka mēs gribētu nodrošināt vajadzīgo aizsardzību MVU, tajā pat laikā nodrošinot atbilstošo piesardzību. Un pamatot šo īpašās labvēlības režīmu ar atbilstošu argumentāciju un pieņemt šādu lēmumu informēti. Es domāju, ka mūsu rīcībā eh, uz šodien nav šādu pamatojumu pierādījumu, lai šo sistēmu būtiski mainītu. Tālāk par atalgojumu. Vairāki no jums to pieminēja. Vairāki no jums teica, ka mums vajadzētu būt striktākiem attiecībā uz atalgojumu jautājumiem. Un noteikt, kāda ir jābūt savstarpēji attiecībai starp eh, pamatalgu un mainīgo atalgojumu daļu, un tika norādīts, ka patreiz spēkā esošās normas netiek dzīvē pietiekam labi piemērotas, Un, ja tā, tad varētu domāt par papildus uzlabojumiem šajā sistēmā. Mēs esam gatavi kopā ar jums izvērtēt uh, nepieciešamos uzlabojumus normās, kas regulē atalgojumu. Tālāk par mūsu tirzniecības partneriem pasaulē un to, vai viņi ieviesīs Bāzela 1 normas. Daudziem no jums un arī komisijai Eh, svarīga ir situācijas kontrole. Un eh, Karaskungs eh, teica, ka būtu tu nepieciešams pieprasīt komisija informāciju prasošo situāciju. Gribu teikt, ka mēs jau sākojam ļoti cieši šo normu piemērošanai ne tikai ASV, bet arī citviet pasaulē. Mēs saprotam, ka patreiz ASV ir ļoti tuva tām, lai sagatavotu likuma projektu šajā sakarā. Domājam, ka tas varētu notikt aprīlī, ja viņi ievēros pašu pasludināto laika grafiku. Un ja tā, tad. Gan parlaments, gan padomi varēs detalizētāk izvērtēt to, ko ASV grasās darīt, un tad attiecīgi mēs varēsim izdarīt secinājumus. Tālāk, kā jūs zinat, notiek ieviešanas izvērtējums Bāzels, Bāzels eh, noteikumu līmenī. Komisija ļoti cieši tam seko, un mēs noteikti raucīsim arī, lai uh, Bāzeles eh, komitejas eh, rekomendācijas un vadlīnijas tiktu ievērots ne tikai Eiropā, bet arī citur. Visbeidzot, mēs zinām, ka daudzus jūs interesē maksimālā harmonizācija un vienoto noteikumu kopums. Arī šeit ir jāatrod pareizais līdzsvars jūs paudāt atbalstu maksimālā harmonizācijai un vienoto normu kopumam, tajā pat laikā paredzot vajadzīgo elastību. Kā jūs zinat, komisija savā priekšlikumā ir iestrādājusi veselu rindu elastības instrumentu. Tādēļ uzskatām, ka atrastais līdzsvars ir pietiekams. Notiskajām parlamentā Un padomē, es saprotu, ka šo sistēmu noteikti varētu vēl uzlabot, un mēs esam gatavi to darīt, bet kā daudz no jums teica, arī mēs komisijā uzskatām, ka šeit ir jābūt piesardzīgiem, tādēļ tālāka elastība atsevišķos jautājumos jā, bet tikai nepasliktinot vienotā tirgus situāciju. Tādēļ šeit mēs atbalstam tālāku Eiropas struktūru uh, iesaistību, kā uh, Eiropas uh, banku iestādes un um, Eiropas sistēmisko risku kolēģijas iesaistīšanu un gan komisijā, gan arī šeit parlamentā es redzu daudz par to ir runāts. Un ar to es arī noslēgšu savu, savus komentārus. Paldies! Paldies! Un noslēgumā tad došu vārdu referentam Otmāru. Dāmas un kungi, sirsnīgs paldies! Sirsnīgs paldies par šīm intensīvajām un padziļinātajām debatēm. Es domāju, ka es varu sacīt ka daži komentāri atkārtoja to, kas ir iesniegts kā groz, grozījuma veidā un par ko mēs runājam arī iepriekšējā reizē. Un es gribētu lūgt ņemt vērā, kas ir tālāk attīstīts. Daudz kas no tā, kas šodien izskanēja, bija tādā diezgan ar tādu agresīvu uzsvaru, jo daudz kas ir attīstījies kopš iepriekš mums bija debats, un uh, es esmu daudz ko arī dzem mainījis. Kolēģis Švābs šobrīd nav zālē, bet runāja par šo riska izsvērumu samazināšanu attiecībā uz MVU. Es redzu, ka priekšlikums ir sa samazināt uh, līdz uh, eh, 30%. Man liekas, ka tas ir liederīgs solis. Uh, Nu, nevar teikt, ka uh, viss ir par maz, jo mēs esam daudz panākuši. Ja mums izdosies panākt šos 30%, tad mēs būsim spēruši ļoti būtisku soli uz priekšu, lai uh, uzlabotu situāciju un lai MVU būtu vieglāk saņemt kredītus. Mums nevajadzētu šo tālāko robežu samazināt, un tas viss tiek šobrīd arī pārbaudīts. Tas jau arī bija mūsu priekšlikums. Uh, ar uh, riska izsvērumu samazināšanu mēs uh, panāksim daudz vairāk nekā ar uh, šīs te aizmugurējās robežas uh, palielināšanu. Tātad vispirms ir jāpanāk tātad šis te pirmais uh, samazinājums. Es gribētu komisijai sacīt, ka es jūs lūdzu paziņot Eiropas banku iestādē, ka mēs vēlamies, uh, lai šajā leģis, likumdošanas eh, procesā noskaidrot šo jautājumu, jo 2012. gada septembris jau ir pēc šī perioda. Un ja tas viss netiks eh, precizēts šajā te periodā, tad, eh, nu, tad būs slikti, bet mums ir pietiekami daudz laika, lai to panākt. Otro vēstu, ko es gribētu teikt komisijai, es gribētu lūgt, lai, mēs skaidri norā, lai jūs skaidri norādītu uz to, ka uh, parlaments strādā tā drosmīgāk nekā padome. Es nesaprotu šo neutralitāti sarunās. Par mērķi ir jā, jānosprauž pareiza priekšlikuma izstrāde, nevis uh, jākaitē īstenošanai. Runājot par, šo te, par šīm te banku apvienībām un atbildību, tas jau viss šeit ziņojumā iekšā ir. Mums ir runa par decentralizēto sektoru, par eh, šīm apvienībām, par krājkasēm, par raifinbankām, par to visu mēs esam tur atzinuši, un tas jau ir tas lielais solis. Uh, no Bāzeles eh, līdz komisijas priekšlikumam, līdz parlamenta iniciatīvai. Proti, mēs nepadaram visus par vienādiem, mēs ņemam vērā atšķirības un eh, veidojam gan vienotu, vienotas prasības, bet eh, ņemam vērā arī šīs te īpatnības, arī jautājumā par apvienībām, par maziem vidējiem uzņēmumiem, par uh, par solidāro atbildību un tā tālāk. Un tas, ka mēs turpinām izdalīt starp īpašniekiem un operatīvo darbību, tas ir jautājums par caurskatāmību un par um, atbildības dalīšanu. To mēs ļoti bieži esam teikuši arī citos ziņojumos. Mums ir uh, savu priekšlikumu jābalsta arī uz to, ko mēs iepriekš esam, par ko mēs iepriekš esam vienojušies. Es gribētu jums sirsnīgi pateikties, es domāju, ka mēs šobrīd esam daudz tālāk nonākuši nekā iepriekš, šodien tas arī izskanēja, un uh, balstoties uz grozi, iesniegtiem grozījumiem un konkrētajiem kompromisa iesniegumiem mēs strādāsim tālāk, un es gribētu lūgt turpināt mums labo sadarbību, nezaudēt laiku, lai mēs nonāktu pie laba un ātra rezultāta. Mēs šos abus te jēdzienus ne, ne, nepretnostatīsim un centīsimies darīt visu, kas mūsu spēkos. Paldies! Paldies! šķiet, ka padome mūs šo komiteju nenobīdīs vairs malā. Es gan nezinu, vai tā to agrāk ir darījusi. Mums ir paredzēta vēl viena viedokļa apmaiņa 12. aprīlī, un es domāju, ka tad jau būs sagatavoti vēl daži kompromisu grozījumi, un uh, balsojums ekon ir paredzēts vai nu 25. vai 26. aprīlī. Un uh, Balsts plenāra sēdē 1. jūnija plenāra sēdē balsosim. Nu, tagad dosimies pārtraukumā, un es gribētu pabrīdināt deputāts pēcpusdien. Mums būs kopīga sanāksme ar nodarbinātības lietu komiteju. Tātad pusdienas laikā jums vajadzētu ņemt līdz savas mantas, neatstājiet tās, kur tās ir, jo pretējā gadījumā tās varētu aizceļot kaut kur citur, un tas būtu ļoti mulsinoši. Paldies jums visiem! Šo pēcpusdienu mums ir gaidām pulkstens trijos koordinātoru sanāksmes, savukārt komitejas sanāksmes sāks pulkstens četros. Paldies!